Colleagues, uh, perhaps we could uh, start. Kolēģi, varbūt uh, mums jāatsāk pēcpusdienas sanāksme. Nav visi vēl šeit zālē, bet mums jāsāk. Greslas uh, kundze mūsu priekšsādātāja uh, vēl nav atpakaļ. Viņa drīz uh, būs ar mums, bet pagaidām sanāksmi vadīšu es. Uh, Mums ir nelielas izmaiņas darba kārtībā, kā pirmo punktu skatīsim eh, ziņojumu par Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzību, eh, par, iestājoties par labāko lauksaimniecības politiku. Slanaukungs ir eh, referents un viņam ir šis gods mums to prezentēt. Lūdzu, paldies priekšsēdētājiem. Tā ir liela privilēģija sagatavot šo iniciatīvu ziņojumu, jo iespējas, perspektīvas, kas mums te paveras, ir milzīgas un uh, uh man pat bail uh, paliek, domājot, ko mēs te vispār varam izveidot. Tas var var būt ļoti svarīgi. Man ir tagad dažas minūtes, lai iezīmētu eh, šo šī ziņojuma pamataspektus, un tas, kas eh, jāizdara, ir ļoti sarežģīti. Es eh, pateiktu, ka mēs te esam izveidojuši tādu kā monstru KLP jomā un īpaši kontrolas sistēmā, kas mums KLP ir paredzētā. Uh, problēma, kuru saskaramies un kuru es arī lieku mūsu uzmanības centrā šeit ziņojumā, ir visa šī jaunā kopējā lauksāmniecības politika, īpaši tās zaļināšanas sastāvdaļa vai ilgtspējīguma sastāvdaļa, kas pat pats par sevi ir laba lieta, bet runāt par budžeta kontroli, kas jāīsteno, un par finanšu interesēm, kas jāizstāv. Sanāk tā, mm, mums īstenībā noteikumi bija jāvienkāršo, bet eh, īstenībā nekas tam līdzīgs nenotiek. Piemēram, revīzijas palātā 2012. gada pirmajā atzinumā, komentējot eh, regulas priekšlikumu KLP, periodam 2014. līdz 2020. gadam um, norāda, un es citēju, ka LP nosteikumi paliek sarežģīti īpaši. Savstarpējās atbilstības ietvars neatbilst tam, kā bija jāvienkāršo visa šī procedūra. Tātad vienkārši izsakoties, mēs nevienkāršojam, bet sarežģījam šo te sistēmu. Bet pievēršoties konkrēti ilgspējīgumam, ir trīs slāņi. Pamatslānis, eh, eh, kur runa ir par eh, vides prasībām, un tad mums parādās zaļie tiešie maksājumi pirmajā pilārā, kas ir tāds papildus lānis, un šādi mēs varam apbalvot uh, lauksamniekus, ja viņi ievieš labāku, labāku vides praksi, ievēro ilgtspējīgumu un uh, nekaitē dabai, videi. Mm, no vienas puses tas ir labi, Mm, tad eh, šie lauksamnieki cenšas eh, piemērot kalpē normas, un, un kad mēs pārbaudām, vai tas tiek pareizi izdarīts, eh, mēs īstenībā izveidojam vēl vienu birokrātijas slāni. Un trešais slānis papildušiem obligātiem elementiem ir lauka reģiona attīstība otrē pīlārā. Tur gan vismaz 30% no lauksaimniecībai paredzētā budžeta, kas jāatvēlē šiem pasākumiem, es, kas ir brīvprātīgi, un es to tagad nevērtēšu, bet teikšu, ka ar šo sistēmu mēs atkal nonākam pie jautājuma kas šai komitē vienmēr bija svarīgs, proti līdzsvars starp birokrātijas mazināšanu no vienas puses un efektīvāku kontroli no otras puses. KLP kontrolas mums jau izmaksā 4 miljārdus eiro gadā. Un tagad arī jauno KLP, kas pamazām uzņems apgriezienus, visi drīz jādomā, ka revīzijas um, palāta konstatēs vairāk kļūdu īstenošanas procedūrās. Mēs jau tāpat šeit komitejā runājam par visām šīm kļūdām, un es domāju, ka uh, šo kļūdu skaits un nopietnums uh, pasliktināsies, kad stāsies spēkā pirmā un otrā pīlāra prasības jaunajā kalpē. Tad, ko es ierosinu pārunāt šeit ziņojumā? Izmaksu efektivitāte, kas piemīt mūsu kontrolēm, es teicu, tās izmaksā 4 miljārdus gadā, ko varam darīt. Protams, to var darīt KLP ietvaros, ko varam paveikt reāli. Es vēlētos tādu kontroli, kas būtu vairāk um, balstīta uz sniegumu, kā um, tiek paziņots uh, iniciatīvas ziņojuma virsrakstā. Ja mums tas izdotos, tad uh, izdotos arī vienkāršot lietas. Un jā, šīs lietas tiktu sakombinētas. Tas praksē nozīmētu labāku kontroļu Uh, izmaksu efektivitāti, izmaksu samazināšanu un finanšu interesu labāku aizsardzību. Varbūt uh, runājot par riska balstītajām kontrolēm, tas arī jāpiemēro efektīvākā veidā. Un šeit uh, slēpjas uh, vairāki draudi, bet uh, tam es tagad nepieskaršos. Faktiski korekto uzticamo datu pieejamība revīzijas palātei. Kā to panākt praksē? Kā panākt to, lai dalībvalstis un aģentūras nodotu korektos korektus datus komisijai. Nu, tie būtu tādi pamatjautājumi. Es nebā te pavēras dažādi ceļi, kā iet uz priekšu, ko iezīmē e, šis ziņojums. E, viena ideja būtu varbūt um, izmantot certificēšanas iestāžu jaunu lomu, kā E, to definē jaunas finanšu un kalpē regulas ar mērķi izveidot vienotu uh, e, audītu schēmu ar vienu uh, e, audītu ķēdi no uh, gala mērķa, tā teikt, no, no, no, no iestādēm līdz gala mērķim. Tas ir ambiciozs mērķis, bet mēs to varētu aplūkot. Vēl viena iespēja varbūt organizēt elastīgāk šīs kontrolas. Hmm, stoties uz snieguma, kā es teicu, tad eh, piesaistīt šo snieguma faktoru attīstītākai uz riska balstītai audīta stratēģijai. Varbūt tas mums dotu, ko vēlamies. Tad e, ir šie apdraudējumi, kā es teicu. Ja mēs turpinām strādāt ar riska faktoriem un e, ieviešam vairāk kontrolas, tur, kur ir vairāk riska, vairāk kļūdu, tad e, mēs īstenībā izveidojam abortu loku, kura parādās aizvien vairāk kļūdu, pētot to tieši no riska skatu punkta. Var teikt, tie ir daži jautājumi, kas mums ir jāaplūko. Šis iniciatīvas ziņojums uh, tiks sagatavots uh, balstoties uz šī brīža likumdošanas normām. Dažas lietas, kas mums jāņem vērā, runājot par uh, laika grafiku, proti tiešo maksājumu regula kas eh, paredz, ka līdz 2017. gada marta beigām komisija prezentēs novērtējumu ziņojumu par to, kā notiek noteikumu īstenošana, kas saistīta ar ekoloģisko fokusu zonu e FA. Mm, tātad 15 e, hektāru zonām un uh, vairāk pa 5% ārzemēs. Un tad KLP. Uh, regula par monitoringu. Tur ziņojums sagaidāms no komisijas līdz 2018. gada beigām. Tie būtu tādi stūrakmeņi laika grafikā, ko, kas mums jāsagaida nākamā gada laikā. Un runājot par laika grafiku, šim iniciatīvu ziņojumam šodien notiek pirmā viedokļa apmaiņa. Un tieši mēnesi vēlāk, 24. martā, notiks publiska uzklausīšana. Un eh, Fils Hogans, lauksaimniecības komisārs, jau paziņoja, ka viņš piedalīsies mūsu uzklausīšanām. Mēs uzklausīsim arī revīzijas palātu, kas eh, pastāstīs par eh, KLP un, un tad lauksaimnieku pārstāvji arī būs klāt. Un Potašnikungs, kas ir uh, Lauksvencības nākotnes fóruma priekšsēdētājs arī būs klāt, un pēc šīs uzklausīšanas notiks diskusija par priekšlikuma projektu 13. vai 14. aprīlī. Un tad būs jāiesniedz arī grozījumi. Komitejā balsosim maijā. Mm, plenāra sēdē skatīsim šo ziņojumu jūnijā. Pagaidām tā izskatās. Paldies! Paldies par jūsu idejām, mm, idejas, komentāri. Ja tādu, nu, tad došu vārdu Megla kungam no Eiropas komisijas. Mēs paldies! Ļaujiet uzsākt ar to, ka mūs ļoti interesē šis ziņojums. Jo KLP kontrolas veido milzīgu administratīvo uzdevumu dalībvalstīm, bet arī komisijai un revīzijas palātai. KLP ietvaros mēs runājam par 50 miljārdiem transakciju gadā, un tas nozīmē 900 eh, tūkstošus, eh, pat miljonu eh, pārbaužu izlases kārtām gada laikā. Ja mēs varētu kaut kādā veidā mazināt slodzi, kas mums rodas, un Savramā kungs pieminēja 4 miljārdus šīs izmaksas nacionālajām administrācijām, kas rodas veicot šīs kontrolas gadu laikā, var sakot, ja mēs mazinātu šo slodzi, tas būtu milzīga priekšrocība. Uh, Divi, trīs komentāri par jautājumu kā tādu. Svarīgi ir atzīmēt, ka uh, kontrols uh, centieni dalībvalstīs un komisijā uh, tiek definēti ar politikas schēmām, ko mēs veidojam. Jo sarežģītākā schēma, jo sarežģītākas kontroles praktiski. Mēs līdz ar to nevaram vienkāršot Eh, kontroli, ja nevēlamies, lai kontrole kļūtu mazāk efektīva. Tad mums arī ir vides dalītais eh, menedžments. Tas nozīmē, ka kontroles procedūrās jāpiedalās dalību valstīm un zinām atbildības daļa organizējot šīs eh, kontroles ir dalību valstīm. Un tas mums jāņem vērā. Un treša lieta - saskaņā ar kontrolas noteikumiem, kas uh, atrodamas uh, attiecīgajās ES regulās, šīs kontrolas ir balstītas uz risku. Te ir arī uh, pārstāvības elements, bet uh, risks ir uh, pamatelements, lai atrastu šīs um, melnās uh, avis. Uh, un uh, sameklēt kļūdas. Um, tomēr palīdz. Te es nepiekrītu referentam, jo, ja sameklēsim kļūdas, tad varēsim tās reducēt, un tad uh, mums būs mazāk kļūdu nākotnē. Vienkāršošana komisijai ļoti svarīga. Komisija par to skaļi paziņojusi. Padomēm parlamentām komisija gaida priekšlikumus no abām iestādēm un iespējams. Ja Pēc šī ziņojuma mums arī būs priekšlikumi, lai vienkāršotu sistēmu. Mēs eh, ar prieku sadarbosimies ar referentu un palīdzēsim viņam, kā varēsim, gatavojot ziņojumu un diskutējot par to arī šajā komitejā. Paldies! Vielen Dank! Paldies! Meglas kungs! Citu komentāru nav. Vai referents vēlas papildināt? Nu, varbūt ļoti īsi, lai atbildētu komisijai. Nu, es te tā spontāni domāju par eh, to, vai tiešām kļūdu sameklēšana novedīs pie vairāk kļūdām. Es tā neteicu, ka tā būs tik ļoti konkrēti, bet uh, principā mēs runājam par vienu un to pašu. Būtu ļoti labi, ja mums būtu efektīvas un izmaksu efektīvas uh, kontroles, kas ļautu atklāt visas uh, reālās nepilnības, visas kļūdas ideālajā pasaulē. Mums vajadzētu vienkārši paskatīties uh, uh uz šiem zemes uh, um, uz šīm lauksaimniecībām, un, un nu, mēs pamanītu tā teikt visu, kas mums uh, tiek nepareizi ziņots. Bet, nu, mēs neesam ideālajā pasaulē. Mm, viena, viena lieta, ko gribu komentēt, es jums sniegšu vienu piemēru, neiedziļinoties detaļās. L, uh, LPS sistēmai vajadzētu mums dot Uh, vairāk uh, noteiktības attiecībā uz uh, zemi, zemes gabaliem, par kuriem tiek ziņots. Un tagad tas viss ir digitalizēts, mums būtu jāzina viss par šīm lauksamniecībām un zemes kvalitāti. Tā mm, tiek veiktas pārbaudas divas reizes gadā. Nekādas Uh, atbilstības um, nav, tiek visu laiku atšķirības novērotas. Lauksamnieki līdz ar to nevar, nevar uzticēties sistēmai. Tad tāds kafkas stāsts sanāk, jo lauksamniekam tiek ziņots par to, kas ir, uh, kād, kād, kādi dati ir sistēmā par viņa lauksamniecību. Un dienas beigās izrādās, ka nē, tas neatbilst patiesībai, Lauksaimniecība ir vai nu mazāka vai lielāka. Un, um, varbūt um, šo diskusiju var turpināt, bet tas ir tikai viens piemērs, kur mēs noteikti varētu kaut ko darīt, lai uh, censtos mazināt pārbaušu skaitu. Man tomēr jāpieteicas pašai. Mm. Es uh, daudz dzirdu par to, ka notiek pārāk daudz kontroļu, bet eh, mēs arī nekontrolējam ļoti daudz ko tirgus pasākumi. Kontrolēti tikai 5% un 95% netiek. Un, um, jā, šo 5% gadījumā uh, kaut kas notiek, bet neaizmirstiet par šiem 95%, ka katru gadu mēs uh, ne nemēram no jauna visu Eiropu. Vienkārši nevajadzētu aizmirst par realitāti. Nevajadzētu radīt iespaidu, ka, ka mūsu kontrolas ir tik apjomīgas un visaptverošas. Meglas kungs, varbūt jūs varētu izteikties, es arī aizmirsu par mūsu brīvā tirgus pārstāvi. Varbūt viņš arī vēlas izteikties. Uh, Paldies, priekšsādātāji, ar gandarījumu dzirdu, kā dalībvalstu kontrols tiek eh, kontrolēt šajā sakarā nevis tiesas kontrols, jo mēs relatīvi nedaudz kontrolas veicam ap 183 abos pilāros gribu norādīt, ka vienotā auditā jēdz doma to uzsāk kā 2004. gadā ar pašiniciatīvas ziņojumu, kā piemēram Sarvamā kunga ziņojums, bet domāju, ka mums tomēr ir kaut uh, vēl vairāk jāpadara, ja kams mēs varam sagatavot ieteikumus. Domāju, ka jaunā certificējošo struktūru loma varētu būt jauna pazīme vismaz revīzijas palātā, un mēs liekam lielas cerības uz to, ka šī loma varētu palielināties, lai gan mēs arī redzam to, ka certificējošo struktūru darbs līdz šim nav bijis optimāls. Tāpēc par kontrolēm runājot, revīzija palātā nevēlas veikt labākas, vairāk, bet labākas kontrolas un tās attiecas uz abiem lauksaimniecības eh, pilāriem. Un arī mēs esam norādījuši ievērojumu kļūdu līmeni, ko būtu varēts novērst, ja kontrolas tiktu īstenotas labāk. Tāpēc runa ir par labākām kontrolēm un nevis vairāk kontroļu, bet eh, revīzija palāta labprāt izmantotu citu struktūru, uh, darbu, ja mēs varam paļauties uz izmantoto metodiku. Un mu, pagājušajā gadā mēs paļāvāmies uz da, dalībvalstu statistikām, un izrādījās, ka tās nav vienmēr ticamas. Un visbeidzot gribu norādīt uz risku balstītās kontrolas. Meglas kungs jau atsaucās uz augsto procentu šīm uz risku balstītajām kontrolēm dalībvalstīs. Revīzija palātas izpratnē. Mums ir ierobežojumi, jo mums ir neat, jau, nejauši jāatlasa Eh, paraugi, kuriem ir jābūt pietiekamiem, lai varētu ekstrapolēt rezultātus. Tāpēc mēs varam iet tikai tik tālu. Un pašā noslēgumā varbūt tas neietilpst šajā tematā, bet, bet revīzija palāta mēģina optimizēt audit rezultātus un pirmo reizi DAS auditam mēs arī e, runājam par snieguma kritērijiem. Mēs e, vēlamies optimizēt tos rezultātus, kurus mēs varam nodrošināt. Paldies! Paldies, Mēgals kungs, lūdzu vēlreiz. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos reaģēt uz abiem komentāriem par kontrolēm un zemes identifikācijas sistēmu. Pirmkārt, LPRS ir izveidots, lai īstenotu simtprocentīgi administratīvas kontrolas prasībām, tiešajiem maksājumiem un citiem platību pasākumiem. Tas nozīmē, ka ir 100% administratīvas kontrolas ir lauksaimnieku deklarācijas, kas tiek uh, Eh, pārbaudīta zemestra kadastra sistēmā, kur ir iekļauti arī zemes gabali un attiecīgā informācija. Tālāk, balstoties uz to, 5% no kontroliem uz vietas tiek īstenotas, kuras sastāv no konstatēto platību mērījumiem. Tagad mēs varētu viegli konstatēt to, ka šajās kontrolēs uz vietas tiek konstatēts, ka lauksaimnieka deklarācija, kur varētu atbilst kadastra e, informācijai, neatbilst realitātei uz vietas. Tas nozīmē, ka zemes gabals ir mazāks, atsevišķi gabali netiek izmantoti kā deklarēti un tā tālāk. Un tādā gadījumā, ja ir uh, atkāpes uh, šajā vai neatbilstības, tad tiek izdarītas nepieciešamās korekcijas un sam, uh, maksājumu samazinājumi. Šie ir gadījumi, kuri, ja tos nenosaka dalībvalstis, tiek uzskaitītas kā kļūdas, tiek iekļautas dasā un uh, pēc tam apgrūdina izpildes diskusiju. Domāju, ka bija ļoti svarīgi to atzīmēt. 100% administratīvās kontrolas balstoties uz LPAS, kas ir nepieciešams rīks un arī tas plaši tiek atzīts eh, revīzija palāca gadu pārskatā un balstoties uz šīm 5% kontrolēm uz vietas ar mērījumiem, uh, ir gadījumi, kad deklarācijas neatbilst realitātei uz vietas. Paldies! Paldies! Eh, Heltkungs, vai drīkst uzdot jautājumu? Šogad attiecībās 2013. gadu tika veikti ievērojami uh, grozījumi komisijas uh, dokumentos, šie labojumi. Uh, Un uh, kā jūs rīkosieties? Mēs jums par tiem paziņojām, jūs tos ņēmāt vērā, mēs uh, tātad atvēlējām šiem kļūdu uh, aspektiem lielu vietu budžeta izpildes apstiprināšanas dokumentā. Kas tad notiek ar šiem visiem dalībvalstu labotajiem ziņojumiem? Vai jūs tad teiksiet, nu, nu, nu, nedariet tā atkal? Kāda būs rīcība? Ja, zunächst mal haben Sie ja darauf hingewiesen, dass... Jā, sākumā jūs norādījāt, uz to, ka tiek koriģētas finanses, un vienmēr, kad auditos mēs konstatējam, ka kontrolas sistēmas nav labas, ka, piemēram, LPSS sistēma nav labā stāvoklī, tad ar to saistītais risks Eiropas uh, budžetam, to mēs cenšamies pēc iespējas konkrētāk uh, aplēst un paredzēt finanšu korekcijas. Un otrs solis ir, ka, kā mēs komisijas gada ziņojumā redzējām, uh, vienmēr, kad mēs uh, pārsniedzam šos 5% slieks, mēs paredzam rezervi, kas ir saistīts obligātu darbības plānu, un bieži tas notiek arī gadījumos starp 2 un 5%. Un šajos gadījumos, uh, balstoties uz tiešām pastāvošiem riskiem un dalībvalstu veiktajiem pasākumiem to novēršanai, tad var gadīties, ka bieži vien rezerve un darbības plāns nav nepieciešams. Un ja darbības plāna netiek attiecīgi īstenoti, tad kopš 2015. gada mums ir iespējas maksājumus vai nu samazināt vai vispār atcelt. Un, kā jums ir zināms, bija viens gadījums, kur bija tāds gadījums, mēs šeit samazinājam maksājumus. Un nākotnē, ja būs līdzīgi gadījumi, tas arī tā notiks. Tātad, principā, pastāv nevainojama sistēma, kura tajā mirklī, kad tiek konstatēta kļūda, kad ir šī kļūdas eh, kritērijas, kas pārsniedz 2%, tad notiek gan preventīva, gan aktīva darbība. Taču tas nenozīmē, ka tad, ja darbības plāns tiek uh, veiksmīgi noslēgts, ka tad atkal varētu parādīties kļūdas, jo LPSS sistēma balstās uz uh, regulāru aktualizāciju. Tad regulāros eh, periodos ir jāatjauno šie attēli, jāinterpretē no jauna, un tāda atkarībā no attiecīgās rīcības nākotnē var rasties jaunas kļūdas. Taču, kā jau teicu, tad atkal, ja tiek eh, konstatēta kļūda, komisija attiecīgi rīkojas. Un, jā, es tiešām priecājos dzirdēt šo, man vajadzēja vēl pārjautāt, jo tika veikti koriģējumi no uh, 0,3% līdz 5, uh, eh, mazliet pār 5, un uh, tas attiecas uz mūsu britu uh, kolēģiem. Un šis fakts, ka nevar paļauties uz šiem skaitļiem, uz faktiem, tas tā paliks, vai jūs vismaz zem četrām acīm esat varbūt ar dalību valstīm runājuši par to, ka dalību valsts ziņo par šiem skaitļiem un nemaz nepamana, kas patiesībā notiek pie tām. Uh, Nu, jā, tas ir saistīts ar to, ka tās kontrols, kas tiek īstenotas dalība valstīs, acīm redzot, eh, šeit netiek konstatēt visas, vis, netiek konstatēts visas tās kļūdas, kas tiešām parādās, un tad šīs kļūdas neatbilst tām, uh, tā ir realitāte, kādu mēs pēc tam cenšamies rekonstruēt, un kā jums ir zināms, mēs to daram balstoties uz tiem auditiem, kurus veicam dalību valstīs, balstoties uz tiem kontrolas rezultātiem, kurus mums nodrošina revīzijas palātu, un arī informāciju, kur nodrošina mūsu certificētās iestādes, un balstoties uz šiem visiem datiem mēs cenšamies pēc iespējas tiešām aplēst šīs problēmas, attiecīgās problēmas apmēru un iespējamos risinājumus. Un tad jūsu jautājums bija, vai dalībvalsts mums sniedz nepietiekamus rezultātus vai nepietiekamus kontroļu rezultātus, vai arī viņi manipulē, dalībvalsts manipulē ar šiem rezultātiem. Par šo pēdējo variantu mums nav pamatotu pierādījumu, tādēļ es neesmu spējīgs tagad teikt, ka mēs saskaramies ar manipulētām informācijām, manipulētu informāciju no dalībvalstīm. valstīm. Sākumā mēs saskaramies ar kontrols rezultātu, ro, rezultātiem, kas liecina par nepiemērotam kontrolēm. Un kā jau es teicu, tad mēs paredzām darbības plānos rezerves un iespējams maksājumu uh, samazināšanas vai atcelšanas un finanšu korekcijas, kas, kā jums ir zināms, var būt ļoti sāpīgs. Paldies! Tagad uh, mēs esam noslēguši šo darba kārtības punktu, jo neviens cits nevēlas pieteikties. Paldies par šo diskusiju, un mēs jau ar nepacietību un prieku gaidam turpmākās kontrolas darbību. Tagad turpināsim ar uh, darba kārtības punktiem no 21. līdz 25. punktam. Šeit eh, runa ir par budžeta izpildes apstiprināšanu aģentūrām. Eh, apskatīsim tās visas kopā. Priecājos, ka ir aģentūra arī pārstāvi. Un tagad došu vārdu Čarnecka kungam, lai iepazīstinātu ar savu ziņojumu. Jums šodien ir daudz darba. Lūdzu. Uh, thank you very much indeed. Paldies, priekšsādātāji. Ceru. Šodien ir mana diena. Un pēc mūsu rīta pieredzes es šobrīd zinot, ka runāšu par aģentūrām, došu iespēju kolēģiem arī komentēt. 32 aģentūras ir pakļauts izpildes procedūrai, un Eiropas E, Inovāciju tehnoloģiju institūts ir saņēmis kvalificētu atzinumu no revīzija palātas. Seit ir saņēmis e, jau otro rei, gadu pēc kārtas šādu atzinumu pār tām pašām problēmām, kas ir norādīts iepriekšējā gadā. Revīzija palāta uzskatīja, ka privāta audita ko, eh, kompānijas certifikāts nav adekvāts šajā gadījumā. Šie certifikāti attiecas uz grantiem, ko saņem labuņēmēji, tai attiecas uz 87% no visa granta apjoma. Turklāt, bez tam šajā aģentūra ir ekspost pārbaudas, kas ieviestas 2013. gadā un pilnībā nesaskan ar eksante pārbaudēm. EIT nācās at gūt 3% no 12. gadā piešķirtajiem grantiem neefektivitātes dēļ. Eiropas uh, institūts ir arī izsludinājis iepirkuma procedūru, kas netika uh, piemērota pareizajā, pareizā veidā līgumiem starp 2010. un 2012. gadu. Un visbeidzot šīs kļūdas un jautājums revīzija palātas eh, izpratnē nozīmē kļūdu līmeni starp 2 un 3 procentiem. Un šīs kļūdas ir pietiekamas, lai atliktu izpildi uz vēlāku. Tālāk Frontex, otra aģentūra ar kvalificētu atzinumu, saņemtu otro gadu pēc kārtas, tieši tāpat kā tehnoloģija institūts. Šeit ir arī jautājumi ar eksante procedūru. Tomēr Frontex ieviesa jaunu eksante verifikācijas sistēmu 13. gada jūnijām. Tā kā vairākums Frontex akts, akt transakciju 2013. gadā ir parakstīts pirms jūnija, jaunā verifikācijas sistēma nevarēja tikt eh, auditēta. Un tas izraisīja komentārus par transakciju legalitāti, kas attiektos uz jūras, zemes un gaisām domāju, ka neraugoties uz kvalificēto atzinumu, Frontexam ir jāpiešķir izpildi, ņemot vērā to, ka ir ieviesta jauna, uzlabota sistēma, un to ir izdarījusi aģentūra. E, citās aģentūrās ir jārunā pār augstu pārnesumu līmeni, ko visbiežāk identificē revīzija palāta. Aģentūru tīkls norāda, ka šis, ja, šī problēma turpinās jau vairākus gadus, un jāatzīmē tas, ka vairākas aģentūras ir ar daudzgadīgiem projektiem, un šādi pārnesumi var tikt uzskatīti kā pamatoti tīpaši. Uh, redzot to, ka aģentūrām kopā ir iepriekšējo līmeņu pārnesumu atcelšana. Paldies! Lielas paldies! Ir pieteikušies runātāji no ēnu referentiem. Starhovski kungs lūdzu. Děkuji, paní předsedkyně. Paldies, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi. Vispirms Vēlos pateikties revīziju palātai par lielisko darbu, kuram laikā ir mēģināts izvērtēt budžetu 2013. gadam aģentūrām, un arī gribu pateikties Čārnecka kungam, kurš bija referents. šajā darbā un arī pateicos aģentūrām par sadarbību šī jautājuma sakarā. Es negribētu atkārtot tos elementus, kurus jau ir prezentējis Černecka kungs, un es izvēlējos tos punktus, kurus mēs vēl neesam skatījuši. Varēja saprast, ka daudzām aģentūrām ir grūti piemērot budžetu, Un tāpat pastāv problēmas ar dokumentāciju, ņemot vērā to, ka šeit ir runa par Eiropas fondiem, par Eiropas Savienības nodokļu maksātāju naudu, ir pilnīgi noteikti šī situācija jākoriģē. Es atbalstu Černecka kunga kritiku, bet es gribētu koncentrēties uz citām būtiskām problēmām. Pirmkārt, interešu konflikts. Ir daudzas aģentūras, kurām ir grūti E, sakārtot interešu konflikta problēmu. Būt ar e, Runājot par pašu jēdzienu, tas nenozīmē, ka darbiniekiem ir problēmas ar interešu konfliktu, bet ir runa par jēdzienu un nostāju pret šo problēmu. Aģentūrām ir atšķirīgi mehānismi, dažkārt ir labi sakārtoti, dažkārt nē. Komisija sagatavoja brošūru aģentūrām, bet domāju, ka vajadzētu būt ar identisku attieksmi attiecībā uz interešu konfliktiem, kuriem, e, kuri būtu jāskat kopā ar ombudu. Jūs zināt, ka ombuds ir izveidojis nostāju attiecībā pretī trešu konfliktiem un aicina sagatavot komisijas aizstošu tekstu. Domāju, ka mums ir jācīnās pret dažādu uzņēmumu interesēm, kas var tikt uzspiestas. Tāpat ir jāparedz vienoti noteikuma aģentūrām. Revīzija palātējiem ir jāveic uzraudzības darbs 15. gadā attiecībā uz 12. gada īpašo ziņojumu numur 15. Mums ir jāzina tas, ka interešu konflikti ir jāizslēdz pirms konkrētas personas rekrutēšanas, un šī problēma ir jānokārto aposteriāri. Šajā sakarā es gribētu runāt par divām aģentūrām 2013. gadā. Tā bija EFSA aģentūra, kur 59% valdes lodzekļu bija ar tiešu vai netiešu interešu konfliktu. Nākošā IEMI aģentūra, kurā bija eksperti, no kuriem 79% ar netiešu interešu konfliktu. Tātad šī ir problēma, kura mums ir. Um, jānorāda vienmēr. Jā, tāpat arī tās aģentūras, kuras atbild par zālēm un par uzturu un kuras atrodas Eiropas tirgu, ka tām ir jābūt neatkarīgām tās, nedrīkst ietekmēt uzņēmumu. Esmu gandrīz, ka atsevišķas aģentūras vēlas būt caurskatāmas un ievieš audīt sistēmu. Nākošais punkts. Komisijai ir jāizvērtē aģentūru, caurskatāmību un uh, godīgums aus tiem pašiem pamatiem, kā ziņojumā, kas publicēts pagājušajā gadā attiecībā uz cīņu pret korupciju. Šim ziņojumam jābūt regulāram, lai mums varētu būt skaidrs viedoklis par šo principu piemērošanu. Tālāk ir aģentūru skaita problēma. Čarņecka kungs par to nerunāja. Šobrīd ir 32 aģentūras kopā. Pasvītroju skaitu 32 šīs aģentūras. Ir izaugušas kā sēnes pēc lietus un neviens neuzdeva jautājumu, uh, par to, vai šīs aģentūras mums ir reāli vajadzīgas un vai tās sniedz eh, Eiropas Savienībai pievienoto vērtību. Manuprāt, tā ir hipertrofija, atvainojiet, ka es izskakos tik skarbi, bet atsevišķa aģentūra sakarā man ir tāds iespējas, ka tām nevajadzētu pastāvēt kā neatkarīgām struktūrām. Atsevišķas aģentūras, kas ir mazākas, varētu tikt uh, ir integrēts atpakaļ Eiropas komisijā, līdzīgas aģentūras varētu tikt sapludinātas, un tās attiec arī uz aģentūru mītnes vietām. Pilnīgi bezjēdzīgi, manuprāt, ir tas, ka vairākām aģentūrām ir vairākas mītnes vietas. Es saprotu, ka tas ir politisks jautājums. Katra valsts vēlas sev aģentūru vai divas vai vairākas aģentūras, bet tam pietrūkst loģikas, un arī tas ir saistīts arī ar uh, pārbraucienu izmaksu starp dažādām mītnes vietām. Mēs dzīvojam uh, digitalizācijas laikmetā. Kāpēc nevar izmantot uh, sanāksmes caur internetu tā vietā, lai ap, apmaksātu pārbraucienus? Tālāk ir problēma ar šo aģentūru izmantotajām ēkām. Varbūt šos līdzekļus varētu izmantot daudz efektīvākā veidā. Katrā ziņā šis jautājums mani nodarbinās turpmākos piecus gadus. Nākošā problēma ir aģentūra redzamība. Pēc mūsu audita es koncentrējos uz aģentūru darba caurskatāmību. Es nedomāju, ka visas aģentūras spētu prezentēt savu darbību caurskatāmā veidā. Es mēģināju skatīt sekojošu jautājumu, vai Eiropas pilsoņi apzinās šo aģentūru esamību. Ja jūs uzrunāsit kādu beļģi, somu vai kādu no Čehijas vai Zviedrijas, tad Atbilde būs, ka par tām nav nekas zināms. Varbūt kāds nosauks aģentūru, kurā ir mītnes vieta attiecīgajā valstī, bet lielākā daļa eiropiešu nepārzina šīs aģentūras. Piemēram, Un šeit es nenodarbojos ar destruktīvu kritiku, tā ir pozitīva. Es zinu, ka ir aģentūras, kuras ir paveikušas lielisku darbu, ir Eiropol, Frontex un citas aģentūras, kuras strādā lieliski. Man bija iespēja personiski apmeklēt dažas no šīm aģentūrām un sadarboties ar vairākām notām, bet to darbu neviens nezina. Un, piemēram, Prāgā atvainojiet, ka es runāju par Prāgu, es pats esmu čeks un strādājis sabiedriskajās attiecībās, bet Čehijā es nekad neesmu dzirdējis runājam par aģentūru, kuras mītne ir Prāgā, neraugoties uz to, ka tā ir paveikusi lielisku darbu. Jūs zināsiet, ka ir simtiem miljonu eiro, kas tiek tērēt, lai padarītu šīs aģentūras redzamas, taču šī redzamība ir praktiski nēsoša reizēm. Tomēr mūsu rīcībā ir dažādi līdzekļi, lai uh, nodotu tālāk zināšanas. Tāpat es gribētu runāt par atsevišķu dalību valstu, kas tiek dēvēts par jaunajām pārstāvību. Es nezinu, vai Čehijas republika ir jauna dalība valsts. Es zinu, ka nesen mēs kritizējam kādu, kas šādu eh, kas to kritizēja, bet Čehijas republika jau desmit gadus ir Eiropas Savienībā, uh, Dažās aģentūrās mums nav nekādas pārstāvības, citās Polijai vai vēl citām valstīm nav nekādas pārstāvības. Tās ir vēl viens elements, kas man nešķiet pieņemams noslēgumā. E, uz pozitīvas nots gribu teikt, ka atsevišķas aģentūras, lai gan to skaits nav tik liels, nodarbojas ar risinājumu meklēšanu ar saprātīgām izmaksām. Piemēram, CDFOP aģentūra un vēl citas, bet es domāju, ka aģentūrām būtu vairāk jāveic ekoloģiski pasākumi un tādi, kas ir videi draudzīgi, piemēram, vairāk videokonferenču, lai samazinātu komandējumu izdevumus. Noslēgumā poměrně dosti. Vispārīgs ieteikums. Mēs nereti kritizējam sadarbības trūkumu starp dalību valstīm un aģentūrām. Un šeit, manuprāt, ir jānorāda, ka Pat aģentūras savā starpā nesadarbojas pietiekami. Tās neizmanto tos līdzekļus, kas varētu būt kopīgi. Un tas arī būtu e, priekšlikums nākotnē. Ja jums ir mītne tajā pašā pilsētā vai valstī, jūs varētu apvienot tos līdzekļus, ko saņemat e, pateicoties Eiropas fondiem un ar tiem dalīties. Paldies! Vielen Dank. Der nächste auf. Liels paldies. Nākamais runātājs ir Vogenkungs. kungs. Uh, thank you, Chair. I, I thank... Liels paldies. Paldies arī tiesai, tāpat arī referentam par viņu sagatavoto ziņojumu. Manuprāt, viņš norādīja, iespējams ar diviem izņēmumiem, ka šie ziņojumi ir diezgan pozitīvi, to arī apsveic, tāpat arī apsveic man uh, kolēģi ēnu referenta komentārus, īpaši runāt par aģentūru lielo skaitu. Tas tiešām ir uh, zilonis telpā, kad mēs runājam par šo jautājumu. Taču jārunā arī par dalībvalstu atbildību. Jūs minējāt, eh, ka daudzām dalībvalstīm patīk šis fakts, ka viņu teritorijā atrodas aģentūra, viņi vēlas paturēt šo aģentūru. Tāpat arī šīs diskusijas starp eh, aģentūrām šeit arī vajadzētu iesaistīt eh, dalībvalsts, jo viņas spēlē būtisku lomu. Uh, Pēdējā diskusijā šajā komitejā par uh, budžeta izpildes apstiprināšanu šeit runa par visām 32 aģentūrām. Tas, protams, ir pozitīvs aspekts, ka diskutējam par šo jautājumu. Un vairāk jautājumu jau tika pieminēti, īpaši tas, ka dažas aģentūras vēl nav pieņēmušas komisijas eh, vēdlīnijas par caurskatāmi, par to, ka ir jāpublicē pārvaldības eh, informācija, dažādo interešu informācija. Tad ir novēroti trūkumi apmēram desmit aģentūrās un būtu interesanti noskaidrot, kādēļ vēl līdz šam laikam šeit vēl nav panākts vienošanās par šiem semestra ziņojumiem un vēl. Šeit būtiski jāpierminē arī šie pārnesumi, apmēram divās trešdaļās aģentūra pastāv šāda praksa, kas ir diezgan tāda bažas radošas. Tas attiec ne tikai uz vienu gadu, bet septiņu gadu periodiem. Tas nozīmē, ka pastāv sistēmiska šāda darbība. Protams, kā aģentūrām ir jānodrošina skaidriem par to, kādēļ šie pārnesumi ir nepieciešami. Katrā gadījumā vismaz visminimālākās prasības varētu pieprasīt attiecībā uz labāku budžeta plānošanu. Vēl viens jautājums, kurš pašas aģentūras pieminējuši, ir uh, resursi, cilvēku resursi, ka trūkst uh, resursu, un tādēļ daudzas dalībvalstis ir paudušas ka tām ir problēmas izpildīt savu pienākumu, jo pietrūkst resursu, taču, ja mēs palūkojamies uz pēdējo gadu budžeta palielināšanos pēdējo trīs gadu laikā, tad var redzēt, ka lielākā daļa aģentūru ir piedzīvojuši savu veidu pieaugumu līdzekļu ziņā pēc šiem smagajiem darba krīzes gadiem. Tad ir šeit būtu jāuzdod jautājums, kādai aģentūras izjūt šo resursu trūkumu, kāds pie tam pastāv. Un ja, vai šis trūkums ietekmē aģentūru veikumu, tie būtu būtiski jautājumi, kurus uzdot, un tas arī viss no manas puses. Paldies! Paldies! Nākamais Jauraukungs lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāji! Arī es sākumā gribētu sirsnīgi pateikties Černecka kungam par paveikto darbu. Tas ir milzīgs darbs, 32 aģentūras, visi šie ziņojumi, budžeta apstiprināšanas uh, dokumenti. Tiešām sirsnīgs paldies par šo paveikto darbu un visu cieņu jums. Ir trīs aģentūras, par kurām vēlos izteikties. Šie jautājumi arī tiek pieminēti dokumenti un attiecīgajā diskusijā, kur pieminējāt EFSA, pārtiks nekaitīguma aģentūra. Ar to sākšu. Sastībā ar šo aģentūru, manuprāt, būtiskākā diskusija sabiedrībā ir šīs aģentūras neatkarība. Neatkarība no lieliem lauksaimniecības uzņēmumiem no lieliem pārtikas ražošanas uzņēmumiem. Un garantīja tam ir tāds regulējums, kas var novērst šo abu sektoru pārklāšanos Eiropas Savienībā taču katru gadu mēs saskaramies ar problēmām saistībā ar EFSU, kas nav tikušas atrisināts arī pagājušajā gadā. Eiropas parlaments aicināja EFSU ieviest uh, divu gadu pārējas posmu, kas netika izdarīts. Un tagad EFSA ir publicējis jaunu neatkarības politikas versiju, taču tas ir tikai tāds citādāks formulējums, nevis tiešām reāls pārskats un reforma. Manuprāt, viss tas, ko mēs līdz šim esam pieprasījuši, to mums vajadzēja arī panākt, lai tas tiktu īstenots. Arī Eiropas ombuds ir uh, paudis kritiku saistībā ar šo jautājumu un aicinājis EFSU pārbaudīt šo konfliktu iekšēji. Tas uh, nozīmē arī to, ka parlamentam ir jāizteno spiediens, EFSA ir jāīsteno visi pasākumi, lai Eiropas Savienības pilsoņi būtu nodrošināti. ka pastāv attiecīgas normas starp Eiropas attiecīgo aģentūru un lielajiem biznesa spēlētājiem. Otrs punkts - Frontex aģentūra. To pieminēja arī pārstāvi no revīzijas palātas. Šeit Eh, šī haotiskā sistēma, piekļūstot dažādiem instrumentiem un nepastāv vienota regulējuma šīm dažādajām jomām. Revīzijas palāta šajā ziņā nevar veikt nekādu auditu, jo nepastāv uh, eh, piekļuvis ar revīzijas palātai un nav izprotams kādus uzdevumus, kurās dalībvalstīs sēdz ar kādām izmaksām. Šeit ir jā, nepieciešama daudz vienotāka sistēma. Mums ir nepieciešams šo dažādo līkumu vienotāka uh, dokumentācija. Un treškārt vēlos to attiecināt ne tikai uz Frontexu, bet tas saistīts arī ar citām aģentūrām. trūkst uh, vienošanās ar mītnes valsti, tādas visaptverošas vienošanās. Un trešā aģentūra, kuru vēlos pieminēt, ir Eiropas Inovāciju un Tehnoloģiju institūts, kas atrodas Ungārijā Budapeštā, tātad manā dalība valstī. Un EIIT, šis institūts, atkārtoti ir uzrādījis eh, grāmatvedības problēmas. Piemēram, saistībā ar pagājušā gada budžeta izpildes apstiprināšanu eh, institūts nav publicējis neko par to, kā ņems vērā rekomendācijas. Šis darbs vēl ir jāpadara. Tāpat arī revīzijas palāta ir pie, pievērsus uzmanību finanšu pārvaldības uh, problēmām. Daļēji šos uh, problēmas varētu uh, atrisināt, ja būtu pieejama attiecīgi līdzekļi. Piemēram, pie mums eh, zaļajiem. Eh, zaļ, mēs zaļie piedāvājam šo līdzekļu nodrošināšanu izveidot EIT, turklāt nepieciešams kontrols mehānismu, ar kuru palīdzību var šos zinātnes un inovāciju centrus eh, kontrolēt, kā šie līdzekļi tiek izmantoti, kā biznesa plāni tiek īstenoti un tā tālāk un tā joprojām. Turklāt par būtisku problēmu es uzskatu arī to, ka ja tiek eh, īstenot šie inovāciju projekti, tad tie jāplūko ne tikai attiecībā uz to ierobežoto laika posmu, kad saņem līdzekļus, bet arī turpmākos gadus kaut kādā veidā vajadzētu iekļaut īpaša finanšu modeļa ietveros pastāv konsorcija, kuri ir speciāli izveidoti, lai attiecībā uz šo Eiropas Savienības līdzekļu izmantošanu. Iespējams, ka EIT ietveros mums tiešām jāpievērš uzmanību šiem jautājumiem. Paldies! Paldies eh, Javor kungam! ir taisnība saistībā ar šo ziņojumu. Uh, milzīgo skaitu Čarnecka kungs vienkārši citiem neiespējami viņu tagad uh, apdzīt saistībā ar ziņojumu skaitu, jo viņš atrodas pašā topā. Nākamais ir Alī kungs, lūdzu. Liels paldies, uh, dargie kolēģi. Sākumā vēlos pateikties Černecka kungam par šo ziņojumu par 2013. gada finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu šīm Eiropas Savienības aģentūrām. Šis ziņojums ir vienkārši izcils visos aspektos. Tas uh, aptver visu šo aģentūru darbību. Jūs izanalizējāt, kā šīs aģentūras darbojās, kā tās ievēroja Eiropas komisijas vadlīnijas, kā pārvaldīja savus budžetus, finanses, humāna resursus un kāda bija sadarbība starp šīm aģentūrām savā starpā, tāpat arī starp aģentūrām un Eiropas komisiju, kā arī tās sadarbojās ar Eiropas parlamentu. Un, uh, papildus uh, es gribētu vēl jums sniegt pāris uh, datus, kas man ļoti iespaidoja. Sākumā vēlos teikt, ka neatradu tādu vispārīgu informāciju attiecībā uz piegādi, publisko iepirkumu un uh, kadriem, kā cilvēki tika pieņemti darbā. Tas viss taču ietekmē resursu sadalījumu. Ir vesela virkne aģentūru, kur uh, maksājumi tiek kavēti vairāk nekā 30 dienas. Tā ir uh, um, norma regulā, uh, šo aģentūru regulā, un šie um, novēlotie maksājumi ir jāizanalizē kā problēma un jāpalūkojas, kā tie ietekmē turpmākos uh, gadus un turpmākos maksājumu kavējumus uh, turpmākajos gados un deficīta pieaug, un viens no galvenajiem aspektiem, kāpēc budžeta komiteja nodarbojās ar šo jautājumu parlamentā, bija, lai uh, tiktu samaksātas uh, vecās saistības. Jūs pieminējat, ka vairākas aģentūras ir parakstījušas līgumus ar konsultantiem, kas palīdzēs tām eh, modernizēt iekšējos pārvaldības lietas, un tad ir parādījies jautājums, vai šie konsultantu līgumi nav pārāk dārgi. Uh, vai iekšējās eh, aģentūru pārvaldības kapacitātes varētu tikt izmantotas, lai modernizētu savus iekšējos cilvēku resursus, jo ik šeit no, pastāv liela konkurence kandidātiem un. Uh, Manuprāt, labāk būtu jāizmanto tieši pašu aģentūru humānu resursi. Tāpat ir daudz rūpīgāk jāplūko tas, kā aģentūras tiešām darbojas, ko tās paveic un cik efektīvs ir to darbs. Ir 32 aģentūras ar vairākām mītnes vietām, dažām no tiem ēnu referents pieminēja, ka dažām aģentūrām ir vairāk nekā viena mītnes eh, vieta, un mums trūkst šādas informācijas par šo aģentūru darbību, un viss šis potenciāls un kapacitāte ir jāizmanto līdz pat maksimumam, lai varētu nodrošināt to, ka nodokļu maksātāja nauda tiks izmantota efektīvi. Tā kā mēs runājām par fondu izmantošanu, Varbūt, ka šeit eh, galvenās prioritātes mazliet novirzās, taču mums ir jāparūkojas, kā šie fondi tiek izmantoti un vai aģentūras izmanto savus resursus eh, misiju īstenošanā, lai radītu pievienoto vērtību Eiropas Savienības pilsoņiem, vai no šo dar aģentūru darbības tiešām rodas pievienotā vērtība. Gribu pieminēt vairākas uh, Vairāks piemērs, piemēram, Eiropas eh, pamatiesību ievērošanas aģentūra, kas nodrošina, lai pamatiesības un brīvības Eiropas Savienībā tiktu ievērotas, nodrošinot minimālo standartus, cieņu pilnu attieksmi pret cilvēkiem, nediskriminatīvu attieksmi, balstoties uz cilvēku vecumu, rasi, politisko un reliģiskajiem uzskatiem. Un šajā sakarībā uh, pēc eh, tur finanšu gada analīzes gribu nākotnē redzēt, kā šī aģentūra ir nodrošinājusi, veicinājusi labāku izpratni par pamatiesībām. Un pašreizējā situācija, kas ir diezgan satraucoša saistībā ar eh, cilvēktiesībām Eiropas Savienībā, mums šeit ir jāpievērš tam uzmanību, šīm aģentūrām ir uh, jāatbalsta Eiropas komisija un pārējās uh, institūcijas, lai pieņemtu vislabākos un visinformētākos lēmumus. Vēl viens jautājums, kas parādās, ir, vai šī aģentūra atbalsta dalībvalstis īpaši Eiropas Savienības pamatiesību aģentūra, vai tā atbalsta brīvu personu pārvietošanos, integrāciju, brīvu kapitālu un preču pārvietošanos. Un vēl papildu komentārs jūsu tekstam, tas ir saistīts ar Frontex. Ņemot vērā pašreizējo situāciju Eiropas Savienībā un visā reģionā, uh, Es uzskatu, ka mums vajadzētu padomāt par to, lai mēs eh, daudz vairāk saņemtu ziņāšanas no Frontex, saņemtu atbildes uz jautājumu par eh, migrācijas spiedienu, kas izcēlies no tuviem austrumiem, Irākas, Sīrijas un tām dalībvalstīm, kuras atrodas ārējās eh, robežās, piemēram, Bulgārija, kas ir mana dzimtā valsts. Šeit ir god prātīgi jāsadala finanšu resursi. Tās dalībās, kas atrodas pie Eiropas Savienības ārējām robežām, nedrīkst tikt atstātas vienatnē, lai tiktu galā ar šo milzīgo migrācijas spiedienu, kas ietekmē ne tikai šo dalībvalsti pie ārējās eh, Eiropas Savienības robežas, bet ietekmē arī pārējās dalībvalstis. Šeit jāvalda solidaritātei dalībvalstu vidū, uzņemoties atbildību saistībā ar visas Eiropas Savienības pilsoņiem. Es uzskatu, ka ja mēs visi apvienosim pūliņus un uzlabosim šīs attiecības starp dažādajām aģentūrām un uzlabosim arī izmaksu un labumu gūšanas um, slieksni, uzlabosim arī aģentūru um, misiju rezultāts, tad mūsu mērķis būs uh, pozitīvs un tas arī balstīs uh, ļoti pozitīvi to analīzi, kas ir saistīta ar aģentūra budžeta izpildes apstiprināšanu. Paldies, paldies, nākamais runātājs Kolmen kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī vēlos pievienoties Čanetī uh, kunga izteiktajiem komentāriem uh, labajiem vārdiem par šo lieliski paveikto darbu. Vēlos izteikties īsi. Daudzi kolēģi jau daudz ko pieminēja, taču vēlos pieminēt pāris lietas konkrētāk. Šis jautājums, ko mēs aplūkojam šajā darba kārtības punktā, tas ir saistīts arī ar iepriekšējiem darba kārtības punktiem. Izteikšos tā provokatīvi, var arī ļoti um, kontrolētā veidā, ļoti uh, neefektīvi iz, dot līdzekļus. Tādēļ mums vajadzētu daudz rūpīgāk palūkot, kādi labumi šeit tiek eh, iegūti pie mums Eiropas Savienībā mūsu aģentūrās. Un ja mēs palūkojas šīm ārējām aģentūrām, tad, manuprāt, ir būtiski parādīt to, ka Eiropas Savienībā mums pastāv tāds trūkums, ka mēs nevienojamies par mazāko kopsaucēju, bet gan par dārgāko Tātad mēs meklējam kaut kur izcinājumus, un dalībvalstis, protams, šeit ir atbildīgas, taču tās ļoti greizsirdīgi raugās uz to, kura valsts saņem ko, un tad arī pieprasa savu daļu. Mūsuprāt, mums ir jānodrošina lielāka caurskatāmība, un ir nepieciešams arī redzēt visu kopainu. Frontex šeit ir ļoti labs piemērs. No vienas puses mēs investējam līdzekļus, kas, protams, ir svarīgi un pareizi, taču lietas šeit nav līdz galam pārdomāts, jo vienlaikus es zinu, un tas nav apšaubīts, ka Dublinas līgums, Dublinas divi līgums patiesībā vairs nav spēkā. Un tad no vienas puses mēs izdodam naudu, un no otras puses tāda vienota politika, kas rezultātos realitātei, tādas mums trūkst. Es uzskatu, ka mums Eiropas Savienībā pilsoņiem ir jābūt spējīgiem parādīt, kur mēs varam kaut ko panākt, un tad konsekventi ja attiecīgi jārīkojas, pat ja tas pieprasa naudu. Protams, ka bēgļu problēmas nevar uzvelt tikai tām dalībvalstīm, kuras saskars ar tādām diezgan vienkārši nejauši radušām, radītām lielām ārējām robežām. Tātad mums ir jānodrošina caurskatāmība par to, kādas izmaksas rada mūsu aģentūras, kādas ir to paveiktais darbs, un tādējādi mēs daudz labāk varēsim arī radīt entuziasmu pilsoņiem par Eiropas Savienību. Paldies! Kurš no aģentūrām vēlas izteikties tagad? Tad mums būs pārstāvs no cilvēktiesība aģentūras lūdzu. Thank you very much. Uh, Liels paldies priekšsēdētājs kundze par um, uzaicinājumu ierasties šodien un uzklausīt uh, diskusijas. Vēlos pateikties arī galvenajam referentam par viņa lielisko ziņojumu. Vēlos atzīmēt arī ļoti konstruktīvos uh, komentārus par uh, ceļus priekšu Un es tiešām novēlu viņam sameklēt um, iespējas um, uh, virzēties uz priekšu. Janvāra sanāksme iezīmēja dažas uh, sistēmiskas problēmas, kas ir jāatrisina. Es runāju visu aģentūru vārdā. Lielākoties jautājumi tika uzdoti par specifiskām aģentūrām, tā kā šos jautājumus es nekomentēšu. Atbildēšu uz komentāriem kas tika adresēti uh, konkrēti par um, man svarīgajiem elementiem. Paldies Čirkovskungam par komentāru mm, par konflikt, interešu konfliktu. Protams, tas ir um, svarīgs jautājums visām aģentūrām. Visas aģentūras cīnās, um, lai sameklētu pareizo līdzsvaru. Uh, 2014. gada septembrī, praktiski pirms sešiem mēnešiem, tika veikta aptauja. Visām aģentūrām tika uzdot jautājums uh, par relevantajām politikām, ko tās piemēro. 88% mm, no aģentūram toreiz uh, ziņoja par uh, šo procedūru piemērošanu, un tagad esmu pārliecināts, um, ka aptuveni tikai 12% ir kādas citas politikas. Līdz ar to ietvars mums jau ir. Un tad mēs jautājām, uh, cik veiksmīgi tās uh, īsteno šo politiku, teiksim, publisko CV, um, uh, deklarācijas par interešu konfliktiem vadībai. Uh, un toreiz eh, pozitīvi ziņoja par to 61% no aptaujātajām aģentūrām, tātad vairāk par pusi. Tas nozīmē, nozīmē, tas nozīmē svarīgo soli, um, lai panāktu labāku redzamību. Tad aģentūras attīstās un virzās uz priekšu šai ziņā, bet mums jāturpina šī apmaiņa par to, kā uzlabot situāciju. Tas gan ir sarežģīta, kā jūs pareizi norādījāt, par um, komunikāciju un aģentūru redzamību. Pagājušo gadu um, um pamatiesība aģentūru um, tīkls sadarbojās ar prezidentūru, un mūsu mērķis bija labāka koordinācija viena gada laikā. Gribējām uzlabot um, redzamību un koordinācijas aktivitātes. Vēl e, tāls ceļš ir jāmēro, protams, e, vienā naktī problēmu nevarēja atrisināt, bet e, mēs esam pavirzējušies uz priekšu un viens nesenais solis bija komunikācijas uzlabošana ar komisiju. Un komunikācijas rīku izstrāda un piemērošana. Uh, lai eh, vairotu šo sinerģiju eh, aģentūrām sadarbojoties, lai nedubultotu darbus, kas, eh, lai nedubultotu sistēmas, kas mums jau ir. Un šeit ir tikai viena iniciatīva, bet notiek arī citas, lai to nodrošinātu. Par sinerģijas uzlabošanu aģentūru sadarbībai pie administratīvām lietām. Protams, te lietas var vēl uzlabot. Uh, bet uh, esam daudz sadarbojušies eh, ar uh, citām aģentūrām, runāt par mūsu aģentūru pamatiesību. Aģentūra mums ir septiņi um, starp iestāžu, starp aģentūru, tā teikt, sadarbības nolīgumi par menedžmentu trīkiem un to izmantošanu pagājušo nedēļu. Esam uh, izveidojuši tīklu, tā, mūsu partneru aģentūru tīklu. Un es uzskatu, ka šis tīkls būs svarīgs gan audīta veikšanai, gan uh, tam, par ko mēs te runājam. Tas būs ietvars, ko varēs piemērot mūsu partnerattiecībās. Turklāt pēc eh, desmit ehm, gadu ilgušajām diskusijām mēs esam vienojušies par SISPA un ehm, eh, humano resursu lietām. Eh, šī sistēma ļaus ietaupīt resursus, un, kā teikts, par to desmit gadus esmu runājuši ar komisiju, un tagad mums šī sistēma ir. Uh, Es varētu vēl paturpināt par publisko iepirkumu bilaterālo, kur mēs savstarpēji viens otram palīdzam daudzos citos veidos. Ļaujiet pievērst uzmanību vēl divām lietām. Šķiet, ka Jāvara kungs pieminēja tas izapvienošanos. Un šī ir uh, daļa no ceļkartas. Ceļkartē tika atzīmēta šī vienošanās un tās īstenošana. Pagājušajā nedēļā tikos ar eh, citu aģentūru direktoriem un eh, arī šeit daudz kas vēl ir jādara. Mm, dažām aģentūrām sīd vienošanās vēl nav spēkā, netiek piemērota, un mums eh, te ļoti stingri jā, jāiestājas par vienošanās. Uh, piemērošanu, jo tā ļoti būtiski uzlabo aģentūru darbu. Tad nu, Čimekungs uh, mm, uzdeva daudzus jautājumus par mm, cilvēktiesību aģentūras darbību. Es droši vien tagad neiedzināšos detaļās, es bilaterāli labprāt atbildēšu sīkāk, bet pēc pieciem gadiem Mēs eh, tagad veicam arī ļoti plašu novērtējumu un um, mēs um, ar to bijām ļoti apmierināti, jo tas eh, rāda, ka mūsu aģentūra ietekmē ļoti daudz dosjē, eh, lai pasargātu bērnus, mazinātu diskrimināciju, uzlabotu piekļuvi tais, tiesu sistēmai. Arī pirkstu nospiedumu programmu mēs iekļāvām iekšējas drošības struktūrā. Un um, tagad Eiropas Savienībā runā par pamatiesībām attīstot iekšējas drošības sistēmas. Tas būtu jāievieš visās jomās, bet ļoti labi, ka šādi formulējumi parādās iekšējas drošības jomā. Es uzskatu, ka cilvēktiesību aģentūra ir devusi lielu ieguldījumu, lai tas tā būtu. Es labprāt ar jums aprunāšos bilaterāli konkrēti par mūsu aģentūru, bet vispārīgi eh, par visām aģentūrām runājot, eh, iesniedzām jums dokumentu attiecībā uz budžeta izpildes procedūru ziņojam tieši par aģentūru pievienoto vērtību, kā jūs arī pieprasījāt. Jūs varat aplaukot šos datus, papētīt, kā mēs skatām aģentūru pievienoto vērtību. Varam par to pēc tam arī diskutēt. Tas tā kā iezīmē mūsu turpmākās diskusijas. Dokumenta nosaukuma tiek pieminēta aģentūra pievienotā vērtība, resursu izmantošana Tas ir tāds pārskats, un uh, tur mēs sīki skaidrojam, kā mēs izmantojam nodokļu maksātāju naudu, sniedzam tādu ļoti visaptverošu pārskatu par to. Paldies! Paldies jums arī par šo dokumentu, sāka priekšsēdētājiem. Lieliski, mēs to papētīsim. Tagad te vārdā Kernakungs, kas ir, uh, kas pilda direktora pienākumus šodien. Lielas paldies! Paldies parlamenta deputātiem uh, par uh, ļoti vērtīgiem komentāriem un uh, revīzijas palātas darbu 2014. gadā. Um, pastāstīšu nedaudz par pārbaudēm un kļūdām, tad arī par publisku iepirkumu man ir ko teikt. Un uh, vispārīgāk runājot, IT jautājums, proti procedūra efektivitāte, sadarbība citām aģentūrām un personāla aspekti, kā arī rezultātu monitorings, jo mm, tie ir pamatjautājumi. Bet sāk, sākšu ar kļūdu līmeni un uh, pārbaužu Uh, veidu. Mums ir trīs uh, veidu kontroles. Uh, Vispirms mēs kontrolējam grandu saņēmējus un viņu izmaksas. Pārliecinājāmies, pārliecināmies šādā veidā par um, izmaksu efektivitāti. Tik tiešām tur tiek konstatēts tādas kļūdas. Um, tagad um, gan mēs esam uzlabojuši situāciju un salīdzinot situāciju ar 2013. gadu, teiksim, um, tā kļūst daudz labākam. Tad uh, otrs līmenis uh, IT uh, veiktās kontrolas. Un te ir tāda pārbaužu kombinācija. Mēs pētām informāciju, ko mums nosūta cenšamies izslēgt kļūdas. Nu, parasti šīs kontrolas ir efektīvas, lai novērstu kļūdas, lai eh, novērstu maksājumus, kas nav pamatoti. Un trešais līmenis ir ekspost kontrolas, ar ko nodarbojas eh, auditori, eh, kas nav piesaistīti mūsu aģentūrai. Tur gan kļūdu īpatsvars ir samērā augsts, bet eh, te mēs runājam par eh, riska elementiem, ne mēs izskatām piemērus, kas ir riskanti, un tāpēc tur arī parādās šīs kļūdas. Un uh, paraugu ņemšana notiek izlases kārtā. Un īstenībā šiem paraugiem kļūdu līmenis uh, ir 1,37%, līdz ar to tas nav tik ļoti liels. Uh, teiksim, pētniecības eh, jomā um, kļūdu īpatsvars tomēr ir daudz um, lielāks. Tā kā um, to visu skatot nedaudz plašāk, var secināt, ka kļūdu skaits samazinās un mēs darām visu, lai nepieļautu neadekvātus maksājumus. Atvainojiet, ka tik ilgi runāju, bet eh, es gribu izstāstīt situāciju, Um, ar šiem kontrolas līmeņiem. Par publisko iepirkumu te tika uzdots jautājums par budžeta izpildi. Jā, dažus līgumus tiesa atzinusi par neregulāriem, un mēs uzreiz esam rīkojušies. Mēs ne tikai nekavējoties izbeidzam šos līgumus, mēs arī veicām iekšēju auditu, lai novērtētu mūsu pašu iepirkumu sistēmu. Tas uh, tika darīts pagājušo gadu. Tad um, jauns personāls uh, tam tika piesaistīts. Mēs esam uh, pārskatījuši mūsu procedūras, esam mm, izmantojuši citu aģentūru pieredzi, esam apmācījuši mūsu personālu un izskatu, ka kā arī publiski iepirkumā mm, līdzīgas kļūdas turpmāk netiks pieļautas. Un um, tad um, nedaudz plašāk uh, pakomentēšu uh, kadru politiku un sadarbību citām aģentūrām. Par efektivitāti runājot, mums ir 50 uh, darbinieki, IT, kas menedžē mūsu budžetu 2,7 miljārdu apjomā. Un um, jāsaka, ka tas notiek ļoti efektīvi, salīdzinot ar citu aģentūru darbu, pat visai eksemplāri. Tas tomēr jāatzīmē. Mēs arī sadarbojamies ar vienu citu aģentūru Ungārijā. Mēs uh, esam parakstījuši ar viņiem saprašanās memorandu. Mēs viņiem palīdzējām Uh, pārcelt mītni uz Ungāriju, un mēs uh, ar viņiem sadarbojamies um, tādās lietās, uh, kā personāla atlase. Mēs um, tā tad um, um, daudz ko iegūstam no šīs sadarbības, un tā ir ļoti cieša. Tā ka nevarētu mums pārmest sadarbības trūkumu par personālu. Mēs efektīvi strādājam, kaut arī darbinieku mums nav tik daudz, budžets ir eh, milzīgs. Mums gan vajadzētu pa palielināt darbinieku skaitu, lai veiktu stingrākas kontrolas, un eh, tieši ietekmes novērtējumu un monitoringu uzlabotu. Par to mēs eh, esam diskutējuši ar komisiju. Mēs nevēlamies ļoti Nu, palielināt darbinieku skaitu, bet nedaudz palielināt to tomēr vajag, lai uzlabotu mūsu darbspējas. Un tad uh, ietekme, rezultāti. Vēlamies tomēr demonstrēt, ka mēs esam inovatīvi, ka mēs veidojam darba vietas, radām darba vietas un um, ka mūsu aktivitātes uh, dod eh, labumu. Un te mēs sadarbojamies gan ar eh, mūsu darbiniekiem, gan ar eh, ārējiem ekspertiem, attīstām monitoringa sistēmu, skatām rezultātus, skatām indikatorus, ko var attīstīt, lai izmērītu šos rezultātus, indikatorus, lai uh, piefiksētu sniegumu tādās jomās kā inovācijas, izglītība un uzņēmējdarbība ka tad daudz kas tiek darīts, lai izmērītu ļoti konkrēti tvēramus rezultātus. Un turklāt mums ir um, ilgspējīguma stratēģija, finanšu ilgspējīgumam ir liela loma vidējā termiņā. Vēlamies, uh, lai partnerības būtu finanši, finansiāli ilgspējīgas un uh, pašas varat sevi finansēt, lai tās nebūtu atkarīgas vienīgi no um, fondu līdzekļiem. Uh, Turklāt um, mēs gaidām um, novērtējumu no revīzijas palātas un cerams, ka viņi arī izteiks noderīgus priekšlikumus, kā uzlabot mūsu darbību. Es ceru, ka jūs sapratāt, ka mēs uh, ļoti nopietni uztveram mm, jūsu komentārus, un uh, šodien situācija uh, būtiski uzlabosies salīdzināt ar situāciju pirms diviem gadiem. Lielas paldies! Tagad eh, Areskungs Frontex aģentūras vārdā. Thank you very much, madam. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par iespēju izteikties. Un esmu gandrīz par iespēju uzstāties šodien. Ziņojuma projekts, ko piedāvā referents mūsu prāts, pareizi atspoguļo situāciju. Mm ar eh, Frontex 2013. Eh, gadiem, kā arī atbild uz daudziem jautājumiem. Šeit ir tagad eh, jānorāda par vairākiem pasākumiem, ko mēs īstenojām kontrolu palielināšanā 13. gadā, un tas ir atspoguļos, tāpēc mums pārāk daudz komentāru nav. Protams, mēs pieņem zināšanai ziņojuma projektā norādītos novērojumus un arī šodien izskanējušās piezīmes, un mēs darīsim visu, lai e, koriģētu konstatētos trūkums. Tāpat arī es gribētu pateikties šīs komitejas godājumiem deputātiem par izskanējušiem komentāriem, un it īpaši referentām par ieteikumu piešķirt izpildi e, Frontex aģentūrai par 2013. gadu. Paldies! Besten Dank. Lielas paldies. Eh, tagad Eiropas komisija. Kurš vēlas runāt? Auf meinem Zettel stehen. Man te pierakstīts. Savārī, Loketī, Jāk un Laucu Musie no ģenerālsekretariāta komisijas vārdā attiecībā uz Frontex eh, budžeta izpildi mēs pievienojamies komentāriem par veiktajiem pasākumiem pēc reviziju palātas eh, konstatējumiem. Un nākošajā gadā uz 14. Eh, gada izpildi mēs saņemsim reviziju palātas kvalificētu atzinumu. Un arī mēs gribētu pateikties Eiropas parlamentam un referentam pār piešķiršanu, eh, izpildes piešķiršanu 13. gadam. Paldies! Paldies! Vai um, revīzijas palāta vēlas uh, atkārtot izteikties? Nē, tad referentam vārds. Lūdzu, Černecka kungs. Thank you much. Paldies, priekšsēdētāji. Izteikšos ļoti īsi. Paldies par um, visu sacīto un uzklausīšu grozījumus no kolēģu puses un drīzumā tiks organizēts referentikšanās. Paldies, paldies. Tagad 54 eh, līdz 60 punkti, to pašu referentu, budžeta izpildi joprojām mm, mūsu temats un Černēcka kungs, turpiniet lūdzu again and again. Atkal man ir jāturpina. Paldies priekšsēdētāji. Uh, really shortly. Tiešām īsi. Uh, kop uzņēmumiem galvenokārt problēmas bija ar uh, atskaišu ticamību transakcijām, iekšējām kontrolēm un budžeta apgulvi. Ļoti daudz pārnesumu ir visbiežāk eh, konstatētais eh, no revīziju palātas puses Artemis un Enja uzņēmumi saņēma uh, kvalificētu atzinumu no reviziju palāts trīs reizes pēc kārtas. ECA saņem kvalificētu atzinumu par 13. gadu par nepietiekamu uh, Uh, darba kvalitāti, tomēr mēs atzīmējam to lielo darbu, ko šis uzņēmums jau ir paveicis, lai trūkums novērstu. Tālāk, MI. Jau otro gadu pēc kārtas IMI ir zem 2% sliekšņā un ir saņemts kvalificēts atzinums otro gadu pēc kārta. Tomēr jāatzīmē, ka kļūdu līmenis ir krities salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Kolēģi, tagad es gribētu dzirdēt jūsu komentārus. Un arī bu, tiks organizēta sēnu referenta sanāksmes tik daudz, cik ir vajadzīgs. Paldies! Un um, kopu uzņēmumi ITER un Cēzara, par to mums pastāstīs um, kolēģis um, Visam Lūdzu. As rapporteur for the last two undertakings, I shall try to... Biju referents par diviem iepriekšējiem uz, uzņēmumiem, tāpēc īsi. Vispirms par ITER. Pirmkārt atzīšu, ka ITER strādā ar ļoti sarežģītu jomu. Tas ir pirmais liela apjoma zinātnisks projekts. Tomēr E, mēs uzskatām, ka var panākt uzlabošanos auditā, balstoties uz informāciju, kas saņemtu revīziju palātas. Pirmkārt, jānorāda tas, ka kopuzņēmums pārvalda riskus salādzi, salīdzinājumā ar jauno pārskatīto grafiku. Ļoti būtiski ir tas, lai jaunais grafiks būtu reāls un lai nebūtu kādu pieaugumu, kas nebūtu uzskaitīts šajā grafikā. Tāpat mums ir jāuzsver tas, kam Valsts iepirkuma aspekts tiek ņemts vērā un visbeidzot ITER groza savus eh, noteikums uh, finanšu regulas sakumā. Tomēr mēs nedomājam, ka šeit būtu lielas problēmas ar budžeta izpildi, ņemot, izņemot manis minēto. Tālāk par Cesaru runājot. Vienīgais, ko mēs vēlamies norādīt, ir tas, ka Ikgadējais mērķis sasniegšanas līmenis ir 82%, un mēs vēlētos nākotnē to panākt labāku. Un tagad labprāt uzklausīsim kolēģus, lai varētu šo izpildi piešķirt drīzumā. Vielen Dank. Es paldies. Tagad Balčītis kungs lūdzu. Ačiū, germā pirmininkē. <clears throat> E, Gerbimi kolegos, iš tikrųjų noriu paminėti, kad. Paldies. Priekš. Sēdētāji, kolēģi, mēs redzam, ka daudz ir paveikts izvērtējot šos kopus ņēmumus. Tie ir redzami Eiropas pilsoņiem, un tāpēc ir būtiski panākt to, lai finansējums tiek izmantots pie eh, nācīgi. Referents arī norādīja, ka jau trīs gadus pēc kārtas ir sagatavots eh, kvalificēts atzinums Artemis gadījumā. jāsaka, ka reaģējot uz šo kritiku, šie kopuzņēmumi ir sagatavojuši konkrētus darbības plānus Artemis un Klinskai turpina savas darbības, lai mazinātu kļūdu risku. Esmu nobažījies par to, revīzija palāta norāda uz 290 miljonu deficītu, kas varētu apgrūtināts kopuzņēmumam koriģēt esošo kļūdu likmi, tāpēc būtu nepieciešams kopuzņēmumam sniegt nepieciešamo informāciju, lai nodrošinātu kontrols sistēmas ieviešanu. Marinēs Kolodzu. <coughs> Thank you, Chair. So, um, thank you. Paldies, priekšsādātāji. Paldies referentiem par paveikto darbu un iesniegtiem ziņojumiem. No manas puses pāris komentāri. Pirmkārt, mums vajadzētu padomāt, vai nepārcelt uz vēlāku laiku izpildi tiem uzņēmumiem, kas ir saņēmuši kvalificētus atzinumus. Un sekot tam, vai to piedāvātais plāns tiek īstenots un kādi rezultāti ir sasniegti. Pagāja, eh, kamēr ir izdarīti tikai dažādi dalībvalstīs. Otrkārt, nav pārāk daudz informācija par darba rezultātiem um, šajos kopuzņēmumos. Un turklāt pats, ja ir ziņojumi no revizija palātas, nav pārāk daudz informācijas par to, kāda ir situācija ar partneru dalību. Jūs zināt, kā daļa šeit ir valsts naudas un, un maksājumi, bet es redzēju tikai pāris uh, auditoru ziņojumu un kāda situācija tad šeit ir. Visā pārējā informācijas nav un pat uh, eh, ziņojumos uh, tas netiek iekļauts, tāpēc es gribētu protams, iesniegt dažus grozījumus šajā sakarā. Un arī e, vēlos saņemt, lūdzu, esmu lūdzu šo informāciju man nosūtīt un tagad gaidu atbildi. Paldies, ir arī būtiski saņemt atbildes no Eiropas komisijas, pie mums ir klāt Karim Jānī de Nobolo un Nimeskan. Venārkungs, kurš sāks no jums, lūdzu? Jā, paldies. Mēs pievienojamies revīziju palātas komentāram, uzskatām, ka šis ziņojums ir ļoti labs, tas uzsver, kādi ir šie izaicinājumi. Mums ir jāapzinās, ka šeit ir milzīgs projekts ar septiņiem partneriem, un ir skaidrs, ka šis ziņojums, ziņojumā paustās eh, problēmas ir saistītas tieši ar šī projekta pārvaldību. Piekrītu referenta teiktajam, kā galvenā problēma, kas ir jāatrisina, ir jaunais um, grafiks, lai šī konkrētā iestā, ierīce varētu tikt palaista. Turklāt nākamais ITER ģenerāldirektors arī stāsies amatā, tas ietekmēs arī um, to, ka 2015. gada jūnijā būs jaunās finanšu aplēšu dokuments. Tātad mums būs jaunais grafiks līdz jūnijam. Šeit būs iesaistīts daudz starptautiskie partneri, visas iesaistīties pusmas un cerams, ka 15. gada beigās, 16. gada sākumā šis projekts varēs tikt palaists. Par pāriem komentāriem pilnībā varam apstiprināt to, ka um, kodoltermisko enerģijas loku vēl var, uh, jomu vēl var uzlabot, un arī revīzijas palātas rekomendācijas galvenokārt uh, koncentrēs uz vieniem tiem pašiem aspektiem un uzsver arī tos uzlabojumus, kas ir tikuši panākti. Uh, pašā kopu uzņēmumā. Tad vēlreiz paldies. Um, yes, thank you. Liels paldies, jauku pēcpusdienu. Runājot par uh, inovatīvo, novatorisko zāļu iniciatīvu, vēlos pateikties šajā sakarā gan referentam, gan pārējiem paustajiem komentāriem. Un runājot par šo kļūdu robežu kas jau arī tika apsvērts ap, un aplūkots, un uh, vēlamies teikt, ka jā, šeit ir nozīmīgi stati. Esmu veicis lielus pūliņus, uh, informējot par finanšu paziņojumu iesniegšanas pienākumu, lai šeit būtu jūs esat pusēm vieglāk uh, veikt savu darbu. Un, protams, dažādo partneru ieguldījums ir būtisks jautājums, un no komisijas puses katrā ziņā mēs esam ļoti interesēti iepazīties ar šo informāciju. Tāpat mūs priecē arī jau paveiktie auditi par attiecīgajiem uzņēmumiem. Taču šeit, protams, rezultāti tiks redzēti kļūs redzami laika gaitā, jo projekti tika uzsākti 2009. gadā un pēdējie projekti tika uzsākti tikai nesen, tādēļ līdz uh, pat pilnīgai šo projektu pabeigšanas uh, noslēgšanai vēl ir daudz laika. Es redzu, ka neviens cits vairs nav pieteicies izteikties, varbūt, ka referenti vēl vēlas ko piebilst. Visica kungs, Černacka kungs, nē. Tad mēs esam noslēguši arī šo darba kārtības punktu, un tagad turpināsim ar 61. darba kārtības punktu. Tas ir eh, priekšlikums par Eiropas strateģisko investīciju fondu, un šodien koordinators sēdē Mihails Toirers tika iecelts par referentu, un viņš arī gribēja būt klāt, taču, diemžēl, viņam personīgi iemeslu dēļ bija uh, jādeleģē Alīkungs. Ceru, ka jums ir arī dokuments, kas uh, paudīs uh, kolēģa sākotnējās idejas. Alīkungs, dod vārdu jums izteikties referentu vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! cienījamie kolēģi. Runājot Toirera kunga vārdā, vēlos informēt, ka viens no būtiskākajiem aspektiem, kas tiks pārskatīts, ir pilnīga tiesību piešķiršana Eiropas revīzijas palātai veikt auditu visam procesam, kas ir saistīts ar Eiropas Strateģisko investīciju fondu. Tāpat arī, lai novērtētu īstenoto pasākumu efektivitāti attiecībā uz šī visa plāna īstenošanu. No vienas puses mēs runājam par procedūru vienkāršošanu, par procedūru veicināšanu, taču no otras puses ir jāīsteno arī kontrolis, kas aizsargās šo projektu un nodrošinās to, ka piešķirtie resursi tiks iztērēti pareizi. Katrā gadījumā mums uh, pilnībā būtu jāizvairās no tā, ka tiek pārkāpti apvāršņa 2020 mērķi. šie mērķi nedrīkst tikt atstāti novārtā, šis plāns nedrīkst traucēt, būt par šķēršli struktūrālo fondu darbībā. Tā vietā, lai aizstātu šos fondus, šeit ir paredzēta sinerģija un paralēla īstenošana. Viens no galvenajiem mērķiem šim plānam ir eh, atgriezeniskās investīcijas, eh, projektu pēļņa, kas veicinās izaugsmi, darba vietu radīšanu, un šeit runājam ne tikai par sezonālo darba vietām, eh, īstenojot šos projektus, bet gan par pastāvīgām darba vietām, kas veicinās ekonomisko izaugsmi. Tāpat arī ir jāparedz ilgtermiņa peļņas gūšanas iespējas visam plānam. Eh, šobrīd tas arī viss, ko centāmies apspriest ar Toirer kungu, un viens no galvenajiem aspektiem, kas mums ir jāaplūko, ir veids, kādā šie projekti tiks piešķirti. Šī darba grupa, kas tiks izveidota, lai izvēlētos projekts, tā ir jādarbojas caurskatāmi, taču pirms tam mums no Eiropas komisijas ir jāuzklausa Uh, viedoklis, kā arī no šī fonda pārvaldības iestādes par to, kāds būs prioritāts, lai saņemtu līdzekļus un šo projektu dzīvot spēja. Es domāju, ka mēs esam mazliet aizkavējušies šo mērķu sasniegšanā. No vienas puses mēs teicām, ka tas tiks paveikts turpmāko trīs gadu laikā, taču no otras puses uh, mēs vēl neesam noteikuši prioritātes šīm fondām. Turklāt jāņem vērā aspekts, ka uh, līdzekļu iepludināšana šajā fondā jau ir uzsākta. To vēl gribēju pieminēt. Paldies! Paldies, uh, Lacero kungs no revīzijas palāca lūdzu. Liels paldies priekšsēdētāji. Vēlos informēt, ka revīzijas palāta jau ir pieņēmusi lēmumu sagatavot atzinumu par regulu par Eiropas strateģisko investīciju fondu. Esmu iecelts kā referents un mērķis tam ir, lai būtu pirmais projekts, kur ir iesaistīti tiesas locekļi eh, līdz 4. mārtām. Tad mēs paredzām, ka mums atzinums tiks pieņemts laicīgi, lai varētu tikt vestas sarunas. Paldies! Paldies! Tās ir labas ziņas. Tādā laikā, kad mums trūks labu ziņu, esmu pati pieteikusies izteikties tādēļ. Gribētu mazliet aprakstīt tos izaicinājumus, kaut gan es īsti nezinu, kas mums tiešām ir nepieciešams, lai varētu turpināt šeit darbu. Vai mums ir nepieciešams kāds mīglas, lukturis vai uh, āmurs un uh, naglas, lai varētu pie sienas piesist pudiņu. Nu, es tiešām pēdējos gados tik reti esmu saskārusies ar tādu projektu, kas ir tik nenosakāmi aprakstīts, norganizēts, tādēļ man ir jābūt ļoti uzmanīgai, jo šī neskaidrība var novest pie tā, ka tiek uzdot tādi jautājumi, kas nav pareizi. Gribētu, lai Toirer kungs nodarbojas ar revīzijas palātas piekļuvi. Šai piekļuvi ir jānodrošina ne tikai šiem astoņiem miljardiem kopienas līdzekļiem, bet uh, kopējai summai. Citādi mums pilnībā nebūs pārskata par to, kas notiks saistībā ar šo fondu. Mums ir jāuzstāj, ka vienmēr uh, ziņojumi tiek sagatavot par visu summu, ne tikai šiem astoņiem miljardiem. Mums ir bijis šausmīgs pieredzes ar apvienotajiem līdzekļiem, mēs izvedām trasta fondus un šie kopīgie līdzekļi saistībā ar to, nu, mēs kā budžeta kontrolētāji, mums mēlo uh, visvairāk saistībā ar trusta fondiem. Un šeit pastāv tāda problēma, ka ik viens var apgalvot, es redzēju savu naudu te, un kontrolas eh, komiteja devās uz Itāliju, uz Abrucī zemestrīces palīdzības eh, šo komiteju. Mēs visur saskārāmies ar vienu un to pašu. Visur bija vienu un tie paši projekti, kas tika apmaksāti. Tādēļ es tiešām uzstāju to, ka mums ir pieejams pilnīgs pārskats par visu fondu. Uh, turklāt arī, ka mēs saņemam tiesības par visu fonda budžeta izpildes apstiprināšanu. Tām jābūt Eiropas parlamenta kompetencei, citādi mums nav nekāda pārskata par to, kas notiks saistībā ar šo fondu. Tad es domāju, ka mēs varam mācīties no līdzinājās pieredzes, ja Eiropas investīcija banka nevēlas pazaudēt savus 3A līmeni, tad mēs saņemsim tikai tādus projektus, kas nesaskars ar patieso Eiropas Savienības problēmu. Vēlos norādīt to, ka mums ir jāuzstāj, lai ne tikai uh, tiktu ieskaitīti banku argumenti, bet ka mēs investējam izaugsmēs un nodarbinātību arī tādos reģionos, kur parasts investors neinvestētu. Tādēļ jau mēs izmantojam šos publiskos līdzekļus. Tātad es gribu īstenot kampaņu, lai tiktu striktāk izvēlēt šie projekti komisijā. Runāt par visiem šiem finanšu instrumentu numuriem, šeit varam pateikties eh, revīzijas palētai. Ja mēs palu, ņemam vērā iepriekšējo pieredzi, tad tiešām daudz jautājumu uzdodam. Līdz 2013. gada beigām, ko es arī ierakstīju savā ziņojumā, lauku uh, reģionos pastāvēja 14 finanšu instrumenti, un katrā no šiem instrumentiem tiek realizēti simtiem projekti. Tad 14 finanšu instrumenti septiņās dalībvalstīs, un nevienā šajā instrumentā laukos netika izmaksāts neviens eiro, taču esam pārskaitījuši jau bankām apmēram, eh, pārskaitījuši bankām naudu, tas nozīmē, ka bankas ir izmantojušos līdzekļus, lai uzspodrinātu savas bilances. Tādēļ mums ir jāatrisina šis jautājums. Cik ilgā laika posmā un kad maksā Eiropas Savienība un kad šī nauda ir jāizdod, citādi pastāv šis risks, ka bankas patur šo naudu. Struktūra fondā mums ir 941 modelis ar dažādiem projektiem par apmēram 14 miljārdiem eiro, 10 miljārdi nāca no struktūra fondiem, 5 no Eiropas Savienības investīciju bankas, un šie 14 miljārdi pēc septiņiem gadiem tika izmaksāti tikai 70, eh, apmēram 75% apmērā. Un kur tad palika pārējie līdzekļi? Un kādēļ vispār Eiropas Savienības sākumā apmaksāja visu šo summu? Vēl joprojām šie jautājumi nav atbildēti, un es sakošu šim procesam, taču es nezinu, vai tiešām saņemsim uh, pamatot atbildi par to. Pirmkārt, man ir jautājums. ECB dara, ko grib, un tagad ir jautājums par to, kas to kontrolēs ECB, un šobrīd uh, ECB izdod šos miljārdus eiro, un kāds ir šīs, šie cilvēku resursi, kas to regulē, piemēram, es ceru, ka netiks uzdot jautājumi par administratīvajām izmaksām un attiecīgi paveikto darbu centrālajā bankā. Un vēlos gan norādīt, ka man rodas tādi jautājumi, kurš šajā bankā darīs šo darbu. Līdz šim Eiropas centrālās bankas paveiktais attiecībā uz EFSI. Un visi apzvēra, ka centrālā banka šeit eh, nebūs atbildīgā. Uh, Taču es gribētu tiešām dzirdēt, kas būs šis personāls, kurš būs šī persona, kas arī sekos šiem projektiem pēcāk. Tas tiešām ir būtiski, un tādēļ mums šajā trasta fondā ir nepieciešamas iespējas saņemt visaptverošus ziņojumus vismaz vienreiz gadā. Es gribētu, lai tas notika divreiz gadā. Uh, Šeit ir runa par uh, dubulto Eiropas Savienības uh, budžeta apmēru, ja, kad šis fonds tiks palaists. Un es domāju, ka mums ir tiešām jāicīnās par šiem jautājumiem. Vai ir kādi jautājumi, komentāri, ieteikumi? Neviens cits nav pieteicies runāt, un šis jautājums ir tāds, kur viss ir rīkojas tā, tā, tā mazliet izvairīgi, ko arī esmu piefiksējusi, sakojot līdzi diskusijām. Alies kungs, dod vārdu jums. Lielas paldies. Es pilnīgi piekrītu tam, ko jūs teicāt. Es piekrītu arī tam, ka visas summas jāpakļauj audītam, jo fondi tieks izveidoti ar tā saukto garantiju mehānismu un šie 16 miljārdi no 21 miljārda nāks no ES budžeta. Līdz ar to neatkarīgi no tā, vai mēs runājam par 315 miljārdiem kas mums būs pateicoties šim garantiju fondam. Visvarīgākais būs atlasīt projektus un uh, izplatīt, uh, sadalīt tos uh, Eiropas Savienības teritorijām. Nevajadzētu diskriminēt nevienu dalību valsti. Visām jābūt iespējām gūt labumu no šī fonda. Uh, jo fonda mērķis ir uh, mazināt uh, nesabalansētību strateģisku investīciju jomā. Un tik tiešām mēs um, visi piekrītam, ka šādas uh, nelīdzsvarotības pastāv. Esmu optimistisks un ticu, ka šis plāns dos labus rezultātus īsā laikā. Jā, mēs arī uz to ceram. Ļoti, ļoti ceram. Līdz ar to esam izskatījuši šo darba kārtības punktu un uh, turpināsim ar nākamo punktu. 62. Latāro kungs pastāstīs mums par uh, visbiežākajām kļūdām Mūs ļoti interesē šis temats. Paldies uh, par to, ka tiek organizēts ievads šajā uh, tematikā. Būtu labi arī, lai, ja kolēģi, ka, kam tas ir interesanti, uzmanīgi noklausītos šo prezentāciju. Lūdzu, paldies. Mēs uh, cenšamies uh, caurskatāmā veidā izskaidrot uh, mūsu metodoloģiju, ko ECA piemēro. Un ļoti labi, ka mums ir um, iespēja pastāstīt šodien jums par to Pēters Velš. Uh, mans kolēģis past... arī būs tas, kas izklāstīs visos sīkumos šo tēmatu, un uh, mēs uh, atbildēsim uz jūsu jautājumiem pēc tam. Paldies! Mēs runājam par statistiku, un mēs lielākoties uz to arī koncentrēsimies. Citām lietām audīt jomā mēs nerunāsim, runāsim par kļūdām un uh, kļūdu fonu. Jūs šeit slaidā redzat uh, prasības, kas uh, atrunātas līgumā. Visu pirms atestēšanas pienākums. Uh, Principā mums par to jāpasaka, vai lietas ir kārtībā vai nav kārtībā, un jāsniedz uh, vispārīgs pārskats par transakcijām kopumā. Hm, turklāt mēs varam papildināt uh, šo mūsu ieskatu ar citu vērtējumu, um, bet uh, tas nav obligāts. Savukārt um, šis sākotnējs pārskats ir obligāts. Pirmais teikums, ko jūs te redzat, ir tāds paziņojums savā veidā par to, kā mūs var ietekmēt kļūdas. Un otrs teikums ir izskaidrojums, jāmēsls mm, eh, šim pirmajam eh, paziņojumam. Un kas mums te interesē, praktiski ir eh, kļūdu skaits. Nākamais slaids paraugņemšanas tehnoloģija. Mēs to izmantojam, jo, protams, nav iespējams aplūkot pilnīgi visas transakcijas. Un um, mūsu iestādē tas nozīmē paraugņemšanu izlases kārtām. Nākamajā slaidā mm, man jums nav jāatgādina, ka mums ir dažādas uh, tēriņu schēmas, uh, milzīgs transakciju skaits, jūs to labi apzināties, un um, uh, izaicinājums ir. Uh, Uh, izdarīt vienkāršu secinājumus un izanalizēt uh, visu, visus datus mūsu rīcībā. Līdz ar to nepieciešama parauga, nepieciešams tos ņemt. Kādus paraugus mēs izmantojam? Jūs tā redzat trīs uh, pamatkandidātus. Visu pirms tāda uz um, spriedumu balstīta atlase. Proti mēs apspriežamies un paņēmam tādu paraugu, kas mums šķiet visai riskants. Te parasti ir daudz kļūdu, bet nu, vai varam pārliecināt kādu, ka šī ir reprezentatīvā realitāte? Drīzāk nē. Līdz ar to nevar eh, to uzskatīt par uh, pamat um, paraugu, tā teikt. Otrais. Uh, pāraugņemšanas veids ir vienkārša pāraugņemšana izlases kārtām. Uh, te nepieciešami speciāli aprēķini, lai uh, iz, aprēķinātu kļūdas. Un, un trešais uh, kandidāts ir paraugi valūtas nodaļām. Un nākamajā slaidā jūs redzat izskaidrojumu vienkāršai paraugņemšanai izlases kārtā. Jūs eh, te redzat eh, vairākas ailītes, otrajā ailīte ir transakcijas eh, skaitot pēc iedzīvotāju skaita, un jūs redzēsiet, ka īstenībā visvairāk transakciju ir par ļoti nelielām summām no nulles līdz desmit tūkstošiem eiro. Uh, Principā vairāk par pusi no visiem paraugiem ir tieši šajā kategorijā, nelielo summu kategorijā. Tad um, mūs pat vairāk interesē tēriņu ailīte, nevis transakciju ailīte. Uh, Mēs koncentrējamies nevis uz šīm nelielajām summām, bet uz tēriņiem, kas visbiežāk notiek. Te jūs redzat maksājumus, kas pārsniec 100 tūkstošus eiro. Nākamajā slaidā jūs redzat salīdzinājumu monetārās nodaļas paraugņemšanām pētniecības jomā mēs eh, varam spriest par to, cik bieži notiek attiecīgas transakcijas, bet nevaram spriest par eh, transakciju apjomu. Bet, principā, mēs varam izdarīt dažus secinājumus un pastāstīt jums par tēriņu uh, modeļiem. Nākamajā slaidā mm, jūs redzat kritērijus, ko piemērojam ņemot paraugus, eh, pirmais lieknis ir materialitātes eh, slieksnis, eh, pie diviem procentiem tas turas nu jau vairākus gadus, tad arī uzticamības līmenis vēlamies 95% panākt šeit vienmēr. Un pēdējais kritērijs ir kļūdu līmenis, kas tiek atklāts. To grūti izskatīt, bet es mēģināšu. Es ceru, ka šo grafiku esat visi redzējuši mūsu ikgadējā paziņojumā, un te ir atzīmētas visbiežākās kļūdas, ko konstatējam gada laikā, un arī uh, uh, toleranci, kļūdas toleranci augšā un apakšā uh, sarkanā krāsā. Šī tolerance ir iezīmēta. Uh, tā augšējā robeža un zaļā krāsā apakšējā robeža. Tad īstenībā, ja zaļā līnija turas eh, pie diviem procentiem, eh, tad eh, ar 95% pārliecinātības var apgalvot, ka kļūdu līmenis ir tikai 2%, un tas ir ļoti pateikami to apzināties. 2000 9. gadā tas arī bija gadējums. Materialitātes līmenis tika nodrošināts, bet uh, pēdējo gadu laikā uh, materialitātes līmenis mm, turējās pie, mm, labi, um, tad pārsniedzušos 2% turējās pie 4, starp 3 un 4 procentiem. Nākamajā slaidā jūs redzat, ko mēs darījām šogad. Mēs uh, eh, 1202 transakcijas esam pārbaudījuši. Jūs redzat, eh, kādās politikas jomās ir notikusi šīs transakcijas. Te, teiksim, menedžmenta jomā, administrācijas eh, lietās tika veikta šīs pārbaudas. Um, ja mēs uh, mēģinātu visu darīt proporcionāli, tad principā menedžmentam un administrācijai mums uh, būtu daudz um, mazāk transakciju jāizskata. Un tas mazinātu mūsu kopējo darbu, bet uh, ziņojumā būtu arī daudz mazāk detaļu. Un šī situācija ļoti detalizēti aprakstīta mūsu ziņojumā. Tad praktiski, kad eh, naudas saņēmējs eh, pamato, kā nauda tika izlietota, eh, tad mums jāziņo tālāk par to, ka tas tika izdarīts, un mēs nosacījām mūsu no secinājumos neskatāmies kā notikuši avans maksājumi un tā tālāk. Jo mēs izējām no informācijas, ko naudas saņēmējs mums ir sniedzis. Citādi mēs nevaram saņēmējus kritizēt par darbībām, par kurām netika ziņots nedz mums, nedz komisijai. Tagad nākamajā slaidā 2015. gada pārbaudas tiks uzsāktas martā aptuveni. Un uh, sākumā šo pārbaužu skaits nav tik liels, bet tā kā maksājumi lielākoties notiek gada beigās, tad uz gada beigām pārbaužu skaits palielinās. Un mums tas viss jāapkopā pirms uh, uh, gada ziņojums tiek noslēgts. Mēs, protams, aplūkojam tādu aspektu kā transakcijas uh, likumība vai transakcija darījums not, bijis. Uh, legāls. Mm. Un... Nu, vai viss tika pareizi aprēķināts? Un, mums, ja konstatējam kļūdas, tad mums eh, jāsecina, eh, cik, liels, cik liela bija šī kļūda. Teiksim, ir starpība, ja kļūda bija par 1% vai par 50%. Tā tad mēs kvantificējam kļūdas un cenšamies noteikt arī summas. Tad, principā, kļūdas mums ir tādas, kas var teikt kvantificētas un tādas, kas nevar būt kvantificētas, kur uh, problēmas ir uh, citas atbilstības, citi atbilstības aspekti. Te mēs arī uh, gribētu not noteikti biežumu, ar kuru šīs kļūdas tiek pieļautas, bet mēs varam balstīties tikai uz pāraugiem, kas mums ir. Mēs nevaram uh, izdarīt secinājumus attiecībā uz iedzīvotājiem. Un šeit jūs uh, redzat 2013. gada situāciju, pārskatu, ko var atcerēties. 60% uh, no visām kļūdām uh, Uh, parādās kompensāciju schēmās, uh, kad cilvēkiem pašiem jāsamaksā un tad viņi saņem kompensācijas. Tikai 14% ir uh, no um, tādām schēmām, kur cilvēki naudu saņem un pēc tam viņam nav jāiesniedz um, pamatojums. Un šeit jūs redzat eh, šos citus atbilstības eh, aspektus? Teiksim, publiskošana, eh, kad, teiksim, bija jāpaziņo rakstiski uz plakāta, mm, kur nauda tika saņemta. Mm, principā mēs par to, mēs to konstatējam un brīdinām, bet mēs to neuzskatām par lielu kļūdu. Uh, Runājot par publiskā iepirkuma kļūdām, parasti tur trūkst dokumenti. Un īstenībā tādas kļūdas mēs arī nekvantificējam. Kvantificēts eh, tiek eh, aptuveni viena trešdaļa no visām kļūdām šajā jomā. Un eh, visbiežākā problēma ir tas, ka cilvēki neiekļaujas termiņos. To mēs arī parasti nesaucam par kļūdu, ja mm, projekts atbilst, atbilst um, ja projektā citādi viss ir atbilstoši. Teiksim, ja kāds vēlas saņemt kompensāciju uh, PVN, kas īstenībā nav kompensējams. Un jā, šādas kompensācijas kopējas izmaksas ir 10 tūkstoši eiro, tad mēs konstatējam, ka īstenībā Mm, kompensējams eh, daudzums būtu 5000 eiro, mm, tad eh, kvantificējot šo kļūdu, mēs nonākam pie 50%. Ar eh, kvantificēšanu var būt dažāda veida problēmas, ja, teiksim, deklarē, kā aramzeme pārsniedz uh, īsto ārzemes platību, tad jāskatās, eh, ja visa šī teritorija ir ļoti klinšaina, tad eh, mēs runājam par lielu kļūdu, ja tur tikai eh, viens paugurs, bet citādi tiešām ir ārzeme, tad šī kļūda nebūs tik liela. Dažos gadījumos dalībvalstis, neskatoties uz pieļautajām kļūdām, var uh, joprojām izmantot eh, saņemtos eh, līdzekļus eh, citiem projektiem. To sauc par mm, atsaukumiem, mm, veicot finanšu korekcijas. Mm, daudz retāk ir situācija, kad notiek neto finanšu korekcijas, un tur dalībvalstis nevar vairs izmantot iegūtos līdzekļus un zaudē fondus. Un līdz ar to turpmāk eh, šāda valsts varas nesaņems ES eh, e eh, fondu līdzekļus mm, līdzīgiem projektiem. Tad atbilstības mehānisms ir domāts tam, lai uzlabotu mm, šo mehānismu kopumā. Uh, Lauksaniekiem bieži rodas problēmas ar šo mehānismu. Korģējoši pasākumi, mēs par tiem daudz esam domājuši, un šeit ir faktoru saraksts, kas būtu jāņem vērā. Ja pārbaudes tika veiktas neatkarīgas no ECA audita, pirms mēs tur turp devāmies, Tātad, ja pārbaudas ir specifiskas un neatkarīgas, mēs tās labprāt ņemam vērā. Individuāli jāskatās. Savukārt, ja cilvēki ir eh, izlabojuši eh, kļūdas eh, jau pēc tam, kad mēs tur bijām paviesojušies, tas, protams, ir labi, bet uh, transakcijas netiek ietekmētas un ekstrapolācija paliek tāda pati. Un uh, Tad arī korekcijas ir drīzāk vispārīgas nekā specifiskas. Tādas eh, korekcijas grūtāk ņemt vērā. Mums kadri jāapzinās, eh, kur eh, mums runa ir par kompensācijām un kur nē. Tas atvieglo aprēķinus. Es domāju, ka īstenībā jūs varat mm, paši papētīt šo ekstrapolācijas metodi. Te ir vairāk piemēri mm, šajā prezentācijām. Un uh, mana ambīcija ir uh, izskatīt 150 paraugus un ekstrapolācijas palīdzību noteikti tikai vienu mazu kļūdiņu. Tāds parasti nenotiek. Mums uh, um, jāprēķina ticamības um, līmeni, man pārliecināja, ne komentēt visu formulu, kā tas notiek, bet mēs runājam par standartu novirzi un um, tās ir tāds pamatparametrs. Lielāki paraugi, e, protams, nozīmē arī labāku ticamību un e, mazina neskaidrības e, faktoru. Šeit jūs redzat 2013. gada rezultātus. Jāpalkosiet zaļus punktus centrā, tad redzēsiet visbiežākās kļūdas, eh, teiksim, lauksaimniecības eh, jomā vai 6,7 eh, lauku reģionu attīstības jomā. Tas diezgan līdzīgi izskatās, mm, bet um, ticamības kriteriji pārklājas. Līdz ar to uh, statistiski uh, secinājumus te izdarīt grūti, bet jāplaukosim abus gadus kopā, teiksim, rezultāti divu gadu laikā ir samērā konsekventi. Un tad, principā, ja aplūkosim divus gadus kopā, dubultosim paraugu skaitu, tad um, ticamības um, parametri um, ļoti pietuvinās viens otram. Un tik tiešām var secināt, ka lauku samniecības pīlārs, uh, ka tā jau ir vairāk kļūdu nekā lauku reģionā attīstības pīlārā. Nākamajā slaidā redzat eh, kļūdu sadalījumu piektajā nodaļā, kur runa ir par reģionālu politiku. Pirmā līnija ir 2013. gada rezultāti. Eh, tur eh, ir 6,4% plājas starp apakšēju un augšēju robežu. Ja aplūkosiet divu gadu rezultātus, šie plājas ir mazāka, vai nu 4, vai nu 5% no augšas līdz apakšējiem bet eh, tomēr mm, tāda diezgan liela starpība paliek saglabājas starp augšējo un apakšējo robežu. Komisija te ziņo par daudzām aktivitātēm šajā jomā un man ļoti iespaido mm, tas, ka komisija var pastāstīt par visām šīm aktivitātēm, mm, jo mums uh, būtu grūti pamatot pat vienu procentu. Bet komisija tā tad var ļoti sīki pas, pateikt, kādas valstis un um, kādās jomās um, ir um, darbojušās. Um, sa, vidējais riska līmenis um, ap 2,8% Eiropas Savienībā. Um, Mēs varam salīdzināt mūsu kļūdu līmeni ar um, komisijas kļūdu līmeni un lauksaimniecības jomā 3,6% uh, um, ir mūsu līmenis un uh, agri um, ģenerāla direktorāts konstatē uh, šo līmeni par 0,9% zemāk. Un varbūt tas ir tāpēc, ka viņiem ir cita pieeja sastarpēji atbilstībai. Tas pats notiek ar lauku reģionu attīstību, viņam ir zemāks šis līmenis. Nodarbinātības jomā līmeņi ir ļoti līdzīgi. Digi Regio uh, konstatē lielu starpību starp saviem skaitļiem un mūsu skaitļiem. Un tad droši vien Mm. nevienmēr var runāt par uh, augstu rezultātu mm, uzticamību. Es ceru, šī statistiskā prezentācija tomēr nav bijusi tik garlaicīga, un jūs tagad labāk saprotat, um, kā mēs strādājam un uh, kādas problēmas uh, mums ir mūsu darbā. Um, būtu interesanti papētīt alternatīvas statistiskai paraugu izskatīšanai, lai uh, secinātu par eh, tendencēm, kas pastāv dažādās valstīs. Eh, varbūt mums izdosies uzlabot procedūru, saņemot labāku informāciju no dalību valstīm. Un varbūt komisija varētu arī to pārbaudīt, bet eh, šobrīd mums pašiem ir jātiek galā. Bet, protams, mūsu darbam ir savas statistiskas robežas. Paldies! Liels paldies! Var teikt, ka tas tiešām ir ļoti izglītojoši un sava veida zinātne pati par sevi tiešām bija interesanti gūt šos iespējas. Gribu uzdot jautājumu. Pastāv prasība salīdzināt komisijas un revizijas palātas uh, pielāgot šīs metodes, un šie cipari ievērojami atšķirs. Tas, manuprāt, ir saistīts lielā mērā ar to, ka komisija labprāt uh, ņem par pamatu zemākus e, ciparus, jo tas vienkārši izskatās labāk. Ko jūs uzskatāt par šo metožu strīdu, metožu pielīdzināšanu īpaši attiecībā uz iepirkuma jomas kļūdām? Kāds ir jūsu viedoklis, vai mums šeit vēl jācīnās, vai tas, kas jau ir paveikts, vai ar to pietiktu? Jau št tagad pasakos par atbildi. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētājs. Es gribētu sacīt, ka nav patiesu atšķirību, nozīmīgu atšķirību tiesas un komisijas izpratnē. Vienas valsts iepirkums komisijas mērķis ir pasargāt Eiropas Savienības budžetu, un revizijas palātas mērķis ir kvantificēt un detektēt kļūdas, ja tās ir iestājušās. Tomēr 12. gada izpildes procedūrā mēs apņēmāmies un esam šobrīd gala etapā, lai rastu kopīgu nostāju par to, kā izvairīties no gadējās diskusijas par eh, diskusijām attiecībā uz kļūdu kvantificēšanu. Un tāpat valstoties uz 12. gada izpildes rezolūciju, mēs skatām savstarpējas atbildības jautājumu un secīgajā etapā tā kā es esmu atbildīgs pār šiem jautājumiem, es gribētu apņemties no komisijas puses, lai mēs varētu turpmāk diskutēt daudzgadīgumu jautājumu. Es šajā sakarā nesaku, ka vajadzētu saskaņot daudzgadīgumu jautājumu, tomēr būtu labi abas puses un ta, arī Eiropas parlaments varētu vairāk šo jautājumu skatīt, lai mēs izvairītos no ikgadējām diskusijām par šo tematu. Kās norādīja kolēģis Ošs, mūsu pienākums ir piemērot statistisku metodiku nosakot neatbilstības līmeni pie attiecīgajām transakcijām, un mēs turpināsim. Sekot tam, kā tiek sagatavoti nepieciešami ziņojumi, lai varētu jūs īstenot pašu savu pāraudzības atbildību. Es gribēju papildināt pāris vārdus. Savā prezentācijā es norādīju, ka mēs esam relatīvi mierā ar DG agrī sniegtajiem skaitļiem, un arī DG rēgio ir eh, snieguši šādus norādes. Taču mūsuprāt tā ir tikai daļa no paveiktā darba un nevis mērķis. Mēs esam gatavi piestrādāt pie šī ceļojuma, lai mērķis netiktu sasniegt pārāk agri. Jūs, Velša kungs, teicāt, ka palāta tikai vienu trešdaļu kļūdu skaita iepirkuma procedūrā, un kura trešdaļa tad tā ir, un kādēļ tikai viena trešdaļa? Paldies! Um, Ļoti daudz, kas varētu saiet greizi, valsts iepirkuma likums ir ārkārtīgi sarežģīts un varētu gadīties, ka mēs pārbaudām valsts iepirkumu operāciju un ne ik viens dokuments ir pieejams, ir trīkstoši dokumenti. Bet Eh, teiksim, nav aploksnes, kurās ir saņemti tenderi. Un šeit mums ir jāizdara slēdzieni balstoties uz tiem pierādījumiem, kas ir redz eh, taustām. Tomēr nav pilnīgas dokumentācijas. Tāpat arī pirms pāris gadiem komisija tā vietā, lai oficiālajā vēst, vēstesī publicētu paziņojumu, izsūtīja e-pastu, un e-pastā paziņoja par e, neizpildi. Tas bija pretlikumu, jo tam ir jātiek publicētam oficiālajā vēstnesī. Un Mēs arī nevēlamies pār spīlēt šo jautājumu nozīmi. Mēs vēlamies, lai rīcība būtu proporcionāla un saprātīga. Lies paldies! Šodien kolēģi ir nav tik entuziastiski, protams, var to saprast, esam saguruši, ar to arī esam pabeiguši šo darba kārtības punktu. Nav neviena cita vēlmes izteikties. Paldies par šo tiešām iespaidīgo prezentāciju. Nodrošināsim šo prezentāciju arī visiem mūsu locekļiem. Un iespējams, ka jums arī nākotnē vajadzēs vēl atgriezties pie šī jautājuma, jo tas mūs tiešām nodarbina. Lielas paldies par ierašanos un tiešām ļoti iespaidīgo prezentāciju. Esam gandrīz noslēguši mūsu darba kārtību. Vēlos jums vēl 64. punktā paziņot par stāvokli saistībā ar trilogu, harmonizējot krimināltiesības. Tā ir cīņa pret Eiropas Savienības finansiālās intereses apdraudošu krāpšanu, izmantojot krimināltiesības. Šeit mēs kopā ar Libe komiteju sagatavojam ziņojumu, šodien mums arī notika trilogs un ir vēl tikai palikuši pāris drosmīgie, kas ir šeit palikuši un iztur un vēlos pateikties. Viņiem šie cilvēki parasti ir eh, līdzstrādnieki, kas nevar šeit pretoties, bet, nu, pārējo sajūsmu tiešām ir ierobežot. Mēs jau divu reizi esam pilnībā izgājuši cauri visam, taču padomē pastāv liela pretošanās, īpaši attiecībā uz komisijas tekstu. Mums atkārtot pastāv fenomens, ka padomē jau akceptēti teksti tiek atsūtīti vēlreiz un atkal tiek laboti. Tāda situācija bija arī šodien. Tātad situācija ir ārkārtīgi sarežģīta. Šī dažādie lēcieni, divi vai trīs soļus priekš un cik atpakaļ. Mēs vēl neesam vienojušies par Eiropas uh, prokurora kompetenci pievienotās vērtības krāpniecības gadījumā, un parlaments uzskata, ka šeit uh, minimālajam slieksnim ir jābūt. Šis ir ļoti sarežģīts jautājums padomē, taču mēs neparedzam šeit attiecībā uz pievienotās vērtības uh, krāpniecības gadījumiem turpināt darbu kā līdz šim runāt par minimālajām sankcijām vai maksimālajām sankcijām, sodiem. Pastāv tāda sarežģīta situācija, kad runa ir par šiem sliekšņiem. Situācija arī ir sarežģīta. Padomi samazināja maksimālo sodu no pieciem uz četriem gadiem noilguma jēdzienu pilnībā izsvītroja no regulas un vēlas sliekšņus iekļaut tikai apsvērumu punktos, un to visu mēs nevaram pieņemt. Tas ir septītais pants. Tur mēs šodien tiešām veicām soli at. Nesam nu, gatavi šādos apstākļos noslēgt darbu ar padomi, jo mēs uzskatām, ka Eiropas prokuroram ar savu atsevišķo tiesisko pamatu, ir jābūt spējīgam darboties un darboties efektīvi. Tātad situācija ir sarežģīta, taču uh, mēs uzvedamies draudzīgi, turpinām vest sarunas, jo mūsuprāt tas uh, uzlabos tiesisko sadarbību Eiropā, un tas ir nepieciešams. Es labprāt šodien būtu gribējusi izteikties vairāk, gribēju uh, palaist baltos dūmus, taču šobrīd mēs eh, jāatzīst, ka no šiem baltajiem dūmiem esam vēl tālāk nekā aizvakar. Latvijas prezidentūra ļoti piepūlās, Itālijas prezidentūra visu šo doksjē ļoti entuziastiski dzena uz priekšu, taču padomē viedokļi ir tik spēcīgi, ka patiesībā jau apdraud pašu tiesiskā pamatojuma pamatu. Tātad mēs turpināsim un esmu gatava jums arī sniegt attiecīgu informāciju, taču visa šī situācija ir ārkārtīgi skarba un sarežģīta. Un jāatzīst, ka esmu vīlusies, mums ir Lisabonas līgums un vēlamies EPO nodrošinājumu atsevišķu tiesisko pamatu, taču šī prokuratūra ir jānodrošina taču patiesi instrumenti, lai tā varētu veikt savu darbu. Tādai varu tikai teikt, ka šis fakts ka dalībvalstu tiesiskajās sistēmās notiek izmaiņas, to mēs apzināmies, un arī mūsu attieksme pret to nav vieglprātīga, bet tāda nu ir dzīve. Ja mēs neesam gatavi izmaiņām, tad jau mēs nekad nebūtu tikuši tik tālu Eiropas Savienībā, un tagad mums ir jāspēr nākamais solis Eiropas iekšējā politikā, un šī joma šeit ir būtiska. tas, ka šīs tieslietu joma būs tik, eh, ar tik lielu pretestību, to mēs nojautām, taču kā tas ir izpaudies, tas tiešām ir iespaidīgi. Sagatavojot iekšējo tirgu, mēs radījām lielas priekšrocības visiem un ņēmām arī pretestību, taču mēs devāmies uz priekšu. Un ja nebūtu tā darījuši, tad nekur nebūtu nokļuvuši. Taču tieši tieslietu jomā tas, ka šīs pretestība ir tik spēcīga, ka pat nav iespējams pirmais solis, to nevar akceptēt. Tādēļ šis jautājums tagad ir jāpaceļ politiskajā līmenī, jo man ir tāds iespējas radies, ka darba grupa un tie darbinieki, kas sēž darba grupā, ka viņi vienkārši vēlas atsēdēt laiku, nepievērš pietiekama nopietnība, vienkārši noildzina laiku un cer, ka visi zaudēs cīņas spērs. Taču tas tā nebūs, jo tieši budžeta kontrolas jomā mēs esam pilnībā pārliecināti, cik būtisks ir šis jaunais regulējums, jo mēs katru dienu redzam, cik daudz līdzekļu tiek zaudēti, jo trūkst sadarbības, trūkst harmonizācijas attiecībā uz krāpniecības jēdzienu, trūkst harmonizācijas. Un tad organizētā noziedzība patiesībā var izvēlēties to dalībvalsti, kurā gūst mazākos zaudējumus, taču tā tas nevar notikt un nevaram stāties mūsu vēlētāju priekšā un teikt, ka mums ir kopīgs iekšējais tirgus, taču nesam gatavi šos uh, kriminālos uh, izaugumus, uh, šīs noziedzīgās organizācijas, nesam gatavi apkarot tādā veidā, kā cilvēki to sagaida. Līdz referents ir Lopes Agelārs no sociāldemokrātiem, un mēs esam ļoti Mēs kopā ļoti aizrautīgi un ar lielu prieku darbojamies un esmu gatava padoties, turpināsim darbu, jo vienkārši padoties un neturpināt, tas vienkārši ir nepieņemama. Un paralēli mēs redzam, ka EPO Eiropas uh, prokuratūra tiek izveidota, uh, Šis ir process, kurā parlaments neko nevar eh, ietekmēt, tas atrodas dalībvalstu kompetencijā, mēs piedalāmies tikai uzklausīšanā, un mēs redzam, kā dalībvalstu šo jomu sadala kā Ziemassvētku zosi, un beigās nekas pāri nepaliek. Un tā tas nedrīkst notikt koplēmumu procedūrai. Šī ir vienīgā iespēja, kad mēs varam iesaistītās, un šeit tātad mēs nemetam plinti krūmos un labprāt izmantošu ikvienu apveceļu, kad tik tas dodas pareizajā virzienā. Tas viss no manas puses, redzu, ka neviens nevēlas izteikties. Ar to arī esam noslēguši 64. darba kārtības punktu. Balčīcis kungs, lūdzu. E, <clears throat> ačiū, garmā pirmininkē. Tai iš tikrųjų. Paldies, priekšsēdētāji. Tiešām situācija ir tāda, ka EPO kā institūcija tas, ko jūs teicāt, ir saprotama ikviena dalībvalsts, tā ir sava tiesiskā struktūra, taču pastāv šis tiesiskais pamats. Un mēs saprotam, ka šī cīņa nav vienkārši, šeit ir runa par principiem, par pamatjautājumiem, un ja mēs redzam šādu sistēmu ar Eiropas līdzakļiem, tad daudzi līdzekļi tiks izmantoti dalībvalstu līmenī, tas mums ir noteikti jāieraksta, taču katrā gadījumā cīņa būs smaga un vairāk arī neko nevēlos piebilst. Taču es domāju, ka mēs esam uz pareizā ceļa. Saistībā ar Olaf sistēmu īstenojām reformas. Arī šodien redzējām, ka lietas turpinās pareizajā virzienā, un jums priekšsēs kundze ir taistība, nevar pastāvēt tādas brīvības izvēlēties sodus, taču dažās dalību valstīs daļēji šāda sistēma pastāv. Un, lai gan esmu sociāldemokrātu politiskās grupas dalībnieks, es jūs pilnībā atbalstu. Paldies! Turpinājums sekos, nu kā kārtīgi romāna gadījumā. 65. dažādi jautājumi man nav iesniegti, tad vēlos jums norādīt, ka nākamā sanāksme notiks 23. martā, pulksten trijos, un 24. martā tad visu dienu. Liels paldies par ierašanos, jauku vakaru, beidzam sēdi!